Good afternoon, ladies and gentlemen. Es iesveicinātu dāmas un kungi. Let me welcome you in Brussels. Uh, we have... Sveicu jūs Briselē. Mūsu sanāksme norisināsies divas dienas ar ļoti blīvu programmu un, diemžēl, mūsu priekšsēdētājs nevarēja šodien sanāks vadīt līdz ar to priekšsēdētāju pienākums uzņemos es. Programma ir nedaudz grozīta. Pretēji tam, kas tika izziņots sākotnēji. For today and tomorrow. Un tagad es ziņošu par grozījumiem darba kārtībā. Šodien pēc uzklausīšanas. Mēs skatīsim septīto punktu. Tas nozīmē it ITRE Enisa misijas eh, debriefings un sastais sākotnējais, eh, sākotnējais programmas punkts tiek pārcelti uz rītdienu pēc pārējo punktu izskatīšanas. Ja komentāru nav, tad apstiprināsim darba kārtību ar tikko piedāvātajiem grozījumiem. Vai viss tam piekrīt? Vai komentāri ir? Komentāri nav. Paldies. Un tagad varam pāriet pie publiskās uzklausīšanas par kiberdrošības aktu. Sveicu mūsu vidū runātājus, un visu uzklausīšanu mēs organizēsim divos blokos. Pirmajā blokā uzstāsies divi pirmie runātāji, no kuriem pirmais ir Gerhards Šaphūzers, eh, otrais runātājs ir Merle Maigre. Es lūkšu visus runātājus pieturēties pie mūsu ierastajiem noteikumiem. Tas nozīmē iet vārdu aptuveni 8 minūšu garumā, un pēc tam ik viens no referentiem vai ēnu referentiem varēs paust savu viedokli divu minūšu garumā, pēc tam būs iespēja izteikties pārējiem vienas minūtes garumā. Komisija attiecībā uz šodien apspriežamo materiālu ir, komisija ir pieņēmusi priekšlikumu kiberdrošībai 17. gada septembrī. Un tā sastāv no divām daļām. Enīs aģentūras eh, mandātā apjoms un aktualizācija, un otrā daļa brīvprātīgā eh, schēma kiberdrošības certificēšanai. ITRI ir vadošā komiteja attiecībā uz šo priekšlikumu. Diskusijas pār kompetencijām vēl aizvien turpinās, un tāpēc sveicu mūsu vidū referenti Angeliku Nībleri, kuru es neredzu, ceru, ka viņa ieradīsies sanāksmē, un Janu Filipu Brehtu, kurš uzstāsies IMCO referenta atzinumam vietām he will come. So, of course, there's a presence of you. Un, protams, kopā ar mums ir Eiropas komisijas pārstāvji. Tie ir De Spinas Pānu, kas ir direktori digitālajai drošībai, justicībai, kiber eh, drošībai, kā arī Enisu pārstāvja pamat operāciju nodaļas direktors Persers ziņoja, ka komisijas priekšlikumu par kiberdrošības aktu prezentāciju visdrīzāk ir sagaidām nākošā gada 23. janvārī. Tāpat, kā jau es tikko ziņoju, Mēs sadalīsim visu uzklausīšanu divās sesijās. Pēc ievadvārdiem visiem jums būs iespēja uzdot jautājumu vai paust viedoklī. Pirmā sesija, kas ir Enīsā aģentūras regulējuma reforma, un runātājs Gerhards Šabhüzers, kurš ir vicepriekšsēdētājs informācijas drošības Vācijas federālajā birojā. Šabhūzer kungs uzņēmās šo amatu šī gada 1. janvārī. Viņš ir beidzis Minsteris universitāti ar grādu matemātikā, tālāk viņš ir ieguvis doktora grādu matemātikā Hāgens universitātē. 91. gadā viņš eh, sāka strādāt eh, Federālajā informācijas drošības birojā. Viņš ir eksperts eh, kriptoloģijā, viņš strādā BSC jau 26 gadus, un viņš ir ļoti pieredzējis speciālists. Un pēc šī īsā ievada Šāphūzer kungs, es dodu vārdu jums. Paldies, Kuliček kungs, godāti deputāti, dāmas un kungi. Man ir prieks šodien būt šeit, rēģējot uz jūsu ielūgumu. Šajā gadā, kad jauns Enīza mandāts tiek paplašināts, veidojot Eiropas līmeņa certifikācijas ietvaru. Vācija kopš 2004. gada ir atbalstījusi un cieši sekojusi Enisa mandātu izveidēji un stiprināšanai. Enisa ir guvusi labumu no BSI, no mūsu darba un arī otrādi. Mums ir liela interesētība, lai ENISA aģentūra būtu spēcīga un varētu atbalstīt un papildināt Nacionālo aģentūru darbu, lai kopējais līmenis Eiropas Savienībā informācijas drošības jomā būtu augsts. Galvenā misija ENISA ir būt centrālajam partnerim Eiropas Savienībā saistībā ar tīklu un informācijas drošības jautājumiem Tātad Tibona referents, tā mēs to saucam. Network and Information Security, tātad tīkla un informācijas drošības temati, pa kuriem tiek sniegtas konsultācijas dalību valstīm, iz, izveidojot un stiprinot kapacitāti. Tāpat arī saistībā ar Eiropas Savienības politikas un tiesību aktu īstenošanu veicinot sadarbības ar visām iesaistītajām pusēm informācijas drošības jomā, piemēram, apmainoties ar labāko praksi. Enisa kiberdrošības jomā nav pietiekami nodrošināta. 17. gadā mēs pieredzējām Eiropas vai pat visas pasaules līmenī notiekošus incidentus, informācijas drošības jomā, un tāpēc šie jautājumi būtu īpaši aktuāli. Turpinoties sabiedrības digitalizācijai, šis temats būs aizvien svarīgāks arī nākotnē. Komisijas priekšlikums jaunai NISA regulai, ņemot vērā šo situāciju, ir vērsts uz pastāvīgu mandātu NISA aģentūrai, un mēs Vācijā to viennozīmīgi atbalstam. Tāpat mēs atbalstam arī ENISA resursu papildināšanu, lai iestāde varētu labāk un efektīvāk pildīt savus pienākumus. Īpaši jāizceļ ir ENISA loma 2016. gadā spēkā stājušās NES e, direktīvas īstenošana, kur no vienas puses CISART e, e, tīkla un sadarbības grupas izveidē un darbībā. Mēs to vērtējam pozitīvi, jo ENISA jau šobrīd dalību valstīm nodrošina un piedāvā unikāls pakalpojumus, piemēram, rekomendāciju izstrādes, eh, nacionālo CSRT izveidei un stiprināšanai, tāpat eh, arī dažādu uh, treniņu programmu, piemēram, Cyber Europe īstenošanu Eiropas līmenī, Eiropas mēnesis eh, kiberdrošībai saistībā ar informāciju un uh, aktuālo jautājumu izskatīšanu. Kiberdrošības akts atspoguļo ENISA aģentūras svarīgumu un uzsver, cik nozīmīgi ir uh, stiprināt viņu mandātu. Šeit gan ir jāizceļ arī jaunas lietas, piemēram, Enīza loma Eiropas Savienības certifikācijas ietvaram pašreizējā priekšlikumā, kā tas ir paredzēts. Tur nav pietiekami izceltas dalību valstu lomas un spējas sadarboties ar nozars pārstāvjiem un veikt certifikāciju. īstenojot ES certifikācijas ietvaru tādā veidā, kā tas ir piedāvāts vainās nacionālo certifikācijas sistēmu darbību un tādējādi apdraud situāciju Eiropā. Ņemot vērā digitalizācijas attīstību, drošības līmeņa mazināšana dalību valstīs būtu absolūti pretproduktīva. Uh, Tāpēc mēs, kā BSI, vēlāk arī labprāt izteiktos nākamajā uzklausīšanas sadaļā. Turklāt šajā mandāta priekšlikumā NISA e ir paredzēta arī īpaša loma operatīvajā sadarbībā. Tas nozīmē, ka viņiem būs loma arī koordinācijā, koordinējot darbību krīzes situācijās. Tāpat arī kapacitāte ir jāstiprina ekspostu izvērtējumos un spēja ap, apstrādāt datus ar, saistībā ar incidentiem, kam ir bijuši nopietni sekas, ja to pieprasa kāda dalība valsts. Mēs kā BSI kiberdrošības eh, kapacitātes pirināšanā vērtējam skeptiski, un tam mums ir savi iemesli. Pirmkārt, Kiberdrošību mēs skatām kā daļu no nacionālās drošības, līdz ar to tas primāri ir dalību valstu atbildībā. Ņemot vērā, kā ir sadalīta Eiropas Savienības, NATO un dalību valstu starpā šī atbildība un kompetence, kiberdrošības jomā galvenā atbildība gulstas uz dalību valstīm. Pārlikt to uz Eiropas līmeni nozīmētu novest pie tā, ka dalību valstis um, vairs nepietiekami varētu nacionālā līmenī to darīt. No savas pieredzes zinām, ka uzticēšanās nacionālajām iesaistītajām pusēm nav nevienā jomā tik liela kā šajā šeit ir ļoti svarīgi arī būt tuvu mērķa auditorijai, neatkarīgi no tā, vai runa ir par publisko pārvaldi, iedzīvotājiem vai uzņēmējiem. Tas īpaši svarīgi ir kritiski svarīgas infrastruktūras e, aspektā, veidojot sadarbību ar atbildīgajām iestādēm nacionālajā līmenī uzticēšanās, kas tiek e, izveidota daudz gadu laikā, var tikt apdraudēta. Un šeit ir arī ietekme uz Eiropas Savienības drošības infrastruktūru. Tur jau ir operatori, kas darbojas šajā līmenī. Līdz ar to CRTU, kas veids operatīvo sadarbību, kas paši ir arī dalībnieki CSR tīklā. CTU ir operators, kas darbojas Eiropas Savienības līmenī jau šobrīd, spējot apkalpot Eiropas Savienības iestādes, nodrošināt viņiem nepieciešamo aktuālo informāciju, tas sniegt atbalstošs pasākums. Kas attiecas uz Eiropas eh, drošības risku izvērtēšanu, mums ir jāņem vērā, ka pamatā šīs nacionālās krīzes ir ar Eiropas līmeņa komponentēm. Krīzes pārvaldība nevar viennozīmīgi reaģēt tikai un vienīgi uz kiberdrošības elementu atsevišķi. Enisa var dot pievienoto vērtību šai jomā tikai tad, ja atbalsta sadarbības ar dalību valstīm un pati spēja lemt par šādu sadarbību. Katrā ziņā ja ar likumu tiek noteikts, e, ka tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī aģentūrai, tad tas neveido uzticēšanos, tas drīzāk vaina uzticēšanos, kas attiec uz nacionālajām struktūrām un to stiprināšanu Tas ir nepieciešams, lai izveidotu krīzes reaģēšanas mehānismu, kas darbojas visā Eiropas Savienībā. Apmaiņa ar operatīvo informāciju, atsevišķu institūciju izveide, lai izveidotu Eiropas uh, līmeņa risinājumu, mēs vērtējam diezgan skeptiski šādu pieeju. Jo dalību valstīs galvenokārt ir lielākā kapacitāte, lai stiprinātu e, šo struktūru darbību. Noslēgumā vēlos izdarīt secinājumu. Jāliek uzsvars ir uz kvalitāti un izpildāmību Enisa ir jābūt vadošai eh, lomai sniedzot atbalstu nacionālajām iestādēm, nevis jābūt eh, iestādēji, kas Eiropas līmenī pārņem šo atbildību no nacionālajām struktūrām. Paldies par uzmanību un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, Šafhuzer kungs. Ir ļoti interesanti uzklausīt jūs. Jūs esat eksperts savā jomā, bet mums ir jāsteidzas, jo mums laiks ir ierobežots. Tagad došu vārdu otrajam runātājiem, Merle Megre kundzei, kura pārstāv NATO drošības centru Viņa ir direktore NATO sadarbības kiberdrošības centrā, izcilības centrā kopš 17. gada septembra. Pirms tam Megras kundze strādāja kā drošības politikas padomdevēja Igaunijas prezidentam no 2012. līdz 2017. gadam. Tāpat viņa ir bijusi NATO sadarbības biroja Kievā vadītāja vietniece. Un e, Igaunijas aizsardzības ministrijas NATO departamenta strādājusi. Viņa ir pabeigusi Londonas King's College un Middlebury College, studējusi arī Tartu Universitātē un John Hopkins Boloņas centrā, kā arī Parīzes Politisko studiju institūtā. Lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētājs, godājumie komitejas eh, locekļi, dāmas un kungi. Es uzstāšos šodien kā neatkarīgs eksperts no ārpuses. Es uzstāšos kā pārstāvs no NATO augsta līmeņa centra, kas ir apmācības un izglītības centrs, tas atrodas Stalinā. Tāpat uzstājos arī kā Igaunijas prezidenta kādreizējais padomnieks drošības jautājumos. Mūsu augsta līmeņa NATO izglītības centrā mums strādā eksperti no 20 Eiropas un NATO valstīm. Valst E, militārās, rūpnieciskās un e, civilās jomas eksperti strādājās, un mēs strādājām pie četrām pamatjomām kiberdrošībā - tehnoloģija, stratēģija, operācijas un jurisdikcija. Savā runā es balstīšos uz skatījumu tam, kas mūsuprāt ir būtisks kiberdrošībā, lai veidotu pretoties spēju kiberdrošības ziņā Eiropas Savienības valstīs. Jūs varēsiet piekrist, ka kiberdrošības draudu apjoms pieaug un Eiropas Savienībai ir jāspēj labāk pretoties kiberuzbrukumiem. Līdz ar jauno mandātu Enīza Eh, loma tiktu stiprināta eh, kiberkrīzes pārvarēšanas sadarbības un pārvaldības jautājumos. Šajā jomā Enīze jau sniedz savu pievienoto vērtību, jo kopš 2010. gada tā organizē Paneiropas um, vingrinājumus kiberdrošības stiprināšanām. Es runāšu par iegūto pieredzi. Mūsu augstlīmeņa centra direktors. Eh, es uzstāšos kā mūsu kiberdrošības centra direktora vietniece un bijusī padomniece Igaunijas prezidentam drošības jautājumos. Būtiski ir stiprināt prasmes un kapacitātes. Mūsu kiberdrošības vingrinājuma nozīme ir ārkārtīgi liela, lai varētu pārvarēt iespējamās kiberkrīzes. Mēs e, sagatavojam e, strateģiskas vadlīnijas, lai varētu pārvarēt līdzīgas krīzes e, reālajos apstākļos. NATO ietvaros mēs organizējam vai atbalstām organizāciju dažādiem kiberdrošības vingrinājumiem. Lokšilds ir viens no lielākajiem šāda veida starptautiskiem pasākumiem. Kopš 2010. gada mēs koncentrējamies uz tehniskās pieredzes iegūšanu, kā arī personāla sagatavošanu nacionālās kiberdrošības jautājumos un mūsu centrs ir nodrošinājis skaidrs un taustāms vērtības. Tā mērķis ir eh, likt apzināties gan militārās, gan civilās jomas pārstāvjiem savstarpējo aktarību. Mūsu strateģiskā spēle ir virzīt uz to, kā persona reaģētu uz kiber uzbrukumu un kāds skatījums ir no diplomātisks un juridisks perspektīvas. Nolūks ir izdarīt spiedienu uz darba grupām, tās testēt dažādos simulētos kiberuzbrukumos, kuri, mēs ceram, reālajā dzīvē nenotiks. Galvenie uzdevumi ir, kā ziņot par tehnisko attīstību cilvēkiem saprotamā formātā. Šeit ir runa par apzināšanos, kas notiek, par uh, to, ko tehniski eksperti varētu nosūtīt pārvaldniekiem, vadītājiem vai ministriem. Un mēs vairāk kārtīgi esam pārliecinājušies, ka kiberdrošībā šis ir vājais posms. Tāpat arī darba grupas risina jautājums juridiskā ziņā, jo juridiskā telpa kiberlietās ļoti ir neskaidra. Lai kiberoperācija varētu uh, kvalificēt kā bruņotu uzbrukumu, tas ir atkarīgs no apjoma. Piemēram, vēršanās pret kādu uzņēmumu tīmekļa vietni, e, tāda nevarēs būt. Savukārt, kiberuzbrukums e, raķešu bāzē visdrīzāk tās būs. Tāpat būtisks ir mēdīja elements, lai varētu skaidrot veiktās darbības un to mērķiecību. Tālāk, kāda ir šo vingrinājumu pievienotā vērtība? Lokčīts ir lieliski iespēja nacionālajiem darba grupām risināt dinamiskas kiberkonflikta situācijas un darboties vienā grupā kā mēs varam garantēt panākumus. Kopumā mērķis ir saskatīt kopainu un to nezaudēt sīkās tehniskās detaļās. Ir būtiski izprast stratēģiju bez kavēšanās, tāpat Our center's host country, Estonia, possesses a high level of Lokt šīts viens no būtiskiem aspektiem ir esošu kiberuzbrukumu apturēt. Tāpat Eh, paturēsim prātā, kā 2007. gada kiberuzbrukumi rosināja meklēt vienotu atbildu un risinājumus, kādi varētu būt nepieciešami nacionālajai drošībai. Tāpat eh, secinājumi bija tādi, ka kiberdrošības jautājumi ir jāskat sadarbībā starp dažādām struktūrām, gan militārām, gan valsts, gan privātpersonām mēs konstatējam, ka valsts pamatā ir atbildīga pār risinājumu meklēšanu, bet tāpat arī Eiropas Savienībai un NATO ir sava loma atbalsta nodrošināšanā. 2007. Ehm, gada problēmas tika at, at, atrisinātas sadarbībā un kiberdrošības ekspertu grupa darbojās sadarbot, eh, saskaņot. Mēs uzskatām, ka šie vingrinājumi ir nozīmīgi, lai dalība valstis varētu apgūt vienu no otras kiberdrošības pasmas. Paneiropas kiberdrošības vingrinājumi ir iespējama misija, un tā ir arī nepieciešama, lai varētu stiprināt dalību valstu pretoties spēju. Paldies! Un tagad saskaņā ar mūsu noteikumiem. Es aicinu pārstāvis no grupām, ēnu referentus izteikties. Ikvienam tiek piedāvāts divas minūtes, pēc tam varēs izteikties pārējie deputāti, un pēc tam būs iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Ikviena rīcībā būs piecas minūtes. pēc tam uzstāsies Enīsa pārstāvis un komisijas pārstāvis. Tādā veidā mēs esam saplānojuši mūsu darbu un dosim vārdu vispirms tā ir Anglika Nībler no Tautas partijas. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī mūsu ekspertiem, kas ir ieradušies šodien, lai padalītos ar savu, ar savām zināšanām un kompetenci. Ehm, izvairīšos no atsevišķa ievada, jūs jau to izdarījāt, kiberdrošībai ir jāspēlē lielāka loma Eiropā, un mums kā deputātiem, vismaz man, ir aktuāls jautājums, kā panākt to, ka internetā, piemēram, viss saistībā ar produktiem, pakalpojumiem, visu šo infrastruktūru, kā padarīt to visu drošu mūsu iedzīvotājiem, uzņēmumiem, valsts pārvaldei un arī demokrātiskajām struktūrām Eiropas Savienībā. Priekšlikums, kas ir eh, mums liks priekšā, manuprāt, ir ļoti labs. Piekrītu jums, ka ENISA gan personāla, gan finanšu jomā ir jāstiprina. Uzskatu, ka tas ir labi, ka viņiem ir mētiecīgi piešķirts mandāts un līdzīgi kā citas aģentūras, viņi saņems pastāvīgu mandātu. Priekšlikums arī attiecībā uz certifikāciju, un pēc tam mēs pievērsīsimies uzklausīšanas otrajā daļā, ir ļoti interesants priekšlikums. Nēsmu vēl izveidojusi tādu galīgu nostāju un viedokli, kā izlīdzināt šo atbildību starp Eiropas līmeni un dalību valstīm, bet Eh, vēlos uzdot jautājumu jums. Šapkūzer kungs, jūs aprakstījāt to, kas notiek Vācijā. Un eh, es eh, arī pieņemu to, ka tas ir labi izveidots un labi darbojas, bet par 27 pārējām dalību valstīm es nezinu īsti, kā tur ir situācija. Kā jums liekas? Vai ir nepieciešamas papildu aktivitātes, saistībā ar ENISA, lai nodrošinātu, ka nacionālā līmenī ir adekvāts aizsardzības līmenis. Ņemot jūsu piemēru par Vāciju, ko tas līdz, ja Vācijā ir laba sistēma, ja mums eh, tomēr ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī koordinēt visu šo darbību, lai varētu nodrošināt drošību visiem iedzīvotājiem. Ja vēlamies izmantot iekšējo tirgu, mums ir nepieciešams daudz labāk sadarboties Eiropas līmenī, un par certifikāciju eh, es vēl vēlāk izteikšos, bet ir svarīgi saprast, ka kiberdrošība var dot lielu priekšroku mums, lielu iegūmu konkurences cīņā. Paldies Nīblers kundzei. Sociāldemokrātu ēnu, grup, ēnu referents Veters Kumbaševs. Eh, <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Es rūpīgi uzklausīju, ko Šaphuzer kungs sacīja, tīpaši noslēgumā. sakot, ka varbūt nevajadzētu likt pārāk liels cerības uz Eiropas kiberdrošības aģentūru. Tas ir interesanti. Lai mums būtu spēcīga šī aģentūra, mums ir arī jāpārvar nacionālais egoisms un atsevišķo dienestu egoisms, kas arī izpaužas nacionālā līmenī. Šaphūzer kungs, vai jums liekas, ka nacionālajām aģentūrām vajadzētu saglabāt visu savu kompetenci vai arī kādu daļu un kuru varētu nodot Eiropas līmenī. Lai šī aģentūra varētu darboties efektīvi, viņiem ir jābūt ar pienācīgām pilnvarām. Nevar izveidot tādu kvazi aģentūru, kas it kā ir par, atbildīga par kiberdrošību, bet tā darbības ir tīri informatīva, respektīvi informācijas apmaiņas aģentūra, kurai nav nekādu īstu pilnvaru rīkoties. Tālāk jautājums Megris kundzei. Paldies, ka prezentējāt to, ko dara NATO. Šī konkrētā rīcība, manuprāt, ir ļoti laba. Mans jautājums saistās ar koordināciju starp dažādajām iestādēm. Vai jūs uzskatāt, ka jūsu centrs var sadarboties ar Enisa, jo ir vēl daudz, kas darāms informācijas apmaiņas jomā, sadarbības uzlabošanas jomā, lai pārvarētu šīs eh, egoistiskās eh, tendences, kas ir nacionālajā līmenī. Un tas viss noved pie tā, ka komunikācija nav attiecīgajā līmenī tādā, kādā mēs to vēlētos. Paldies. Tālāk EKR pārstāv Tošanovs kungs. Děkuji za slovo. E, já se také připojuji ke... Jā, paldies priekšsēdētāji, ka devāt manu vārdu vēlos pievienoties tiem kolēģiem, kuri atzinīgi izteicās par šo uzklausīšanu, par kiberdrošību. Jo informācijas sistēmām paplašinoties, ietekme uz kritiski svarīgo infrastruktūru, kas balstās IT sistēmās, ir aizvien pieaugoša. Un tas var kalpot kā ka ielūgums uzbrukumiem. Mums ir jādara viss iespējamais, lai maksimāli stiprinātu šo sistēmu noturību. Man ir divi jautājumi. Pirmais no tiem ir Šaphuzer kungam. Arī es domāju, ka NISA aģentūra ir jāstiprina. Tomēr es vēlētos lai tā būtu koordinators, tāds augsta līmeņa koordinators, jo nespēju iedomāties lielu organizāciju Eiropas Savienības līmenī, kas būtu e, pilna ar speciālistiem, kuri var aptvert absolūti visu šo jomu un spēt strauji reaģēt. Svarīgākais, manuprāt, ir spēt izmantot nacionālos līmeņus, ekspertus, privāto sfēru, tā skaitā, privāto jomu. Kā jums liekas, kā šāds modelis varētu darboties un kā jūs paredzat, cik lielā mērā dalību valstis sadarbosies? Jo šāda veida dienestiem īpaši nepatīk apmainīties ar informāciju. Un mans otrs jautājums. Šī sadarbība starp esošajām Eiropas Savienības aģentūrām, kā tā darbojās JRC, Eiropol un e, citas aģentūras, e, tur šī, kā tā sadarbojās savā starpā. Paldies! Tālāk, Kaija Kalas Viņa, manuprāt, ir daudz patīkamāk uztverama nekā eh, viņas eh, kolēģis, kolēģis Telička, kur viņa aizstāja. Lielas paldies par šo ievadu. Es ļoti rūpīgi uzklausīju prezentācijas. Paldies! Šaphauzera kungs savā prezentācijā minēja, ka dalībvalstīm ir kompetence un tām ir jābūt šī, šai kompetencijai, jo IT sistēmas tiek uh, pārvaldītas dalībvalstu līmenī, un to arī nevajadzētu mainīt. Mele Maigre savukārt runāja par uh, kopainas lomu un jomu un to, ka šīs, cīņa, um, šīs problēmas ir jārisina kopā. Tad ja man būtu šāds jautājums. Ja mēs iebilstam pret kādu aģentūru, pret to, ka tai vajadzētu veikt šos pasākums aģentūras līmenī, tad kur ir tā kopaina, ja jau visa dalī, visas dalībvalstis cīnās katra pati par sevi? Arī iepriekšējais runātājs jau norādīja, ka dalībvalsts uh, tiešām atturīgas uh, attiecībā uz informācijas apmaiņu. Tajā pašā laikā mēs ļoti labi zinām, ka tie sliktie uh, apmainās ar informāciju, nu tie labie spēki savukārt nē. Un ja kaut kur notiek kiberuzbrukums, tad uh, varbūt šādā veidā kāda cita valsts varētu izvairīties no vēl viena kiberuzbrukuma un mācīties no šī uzbrukuma, kas noticis kādā citā valstī vai uzņēmumā. Tādēļ man sekojošs jautājums. Ja mēs iebilstam pret šādu Eiropas līmeņa pieeju, pret to, ka to veiktu aģentūra, kā tad panākt, ka dalībvalsts sadarbojas, lai mēs tādējādi nonāktu pie labākiem rezultātiem? Paldies! Liels paldies! Zaļo grupas vārdā. Neviens nav ieradies sanāksmē. ENF Kristel Levašien. Le Chevalier, pardon. Le, Le Chevalier. <laughs> Non, non, je n'ai pas de, je n'ai pas de question. Ne, jautājuma nav, es vienkārši tikai novēroju un klausos. Shall... Labi. Tādā gadījumā pārējām pie otrā raunda. Vispirms Eva Kaili, SND grupa. Thank you, Seigneur. Paldies! Paldies, ka visai konkrēti runājat par jauno mandātu. Pirmkārt, mums šķiet, ka tas ir būtisks solis, lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienībā kopīgi tiek risināti kiberdraudi. Otrakārt, jānāk par certifikāciju. Tas parāda, ka mēs varam uzlabot uzticību precēm, produktiem un to drošībai. Uz dažām lietām gribētu norādīt. Pirmkārt, vai jūs varētu lūdzu precizēt? Tādā gadījumā, ja mums būtu nopietns kiberuzbrukums Eiropas līmenī, kā tas varētu notikt? Un kādā veidā Enīsa varēs paveikt to, kas tai jāpaveic, lai būtu šī operatīvā loma? Un dalībvalstis, tātad bez dalībvalstu iejaukšanās un kā, kādā veidā ne tikai koordinēt, bet arī īstenot reāli šo operatīvo lomu un veikt konkrētus pasākumus. Un vēl gribētu jautāt, vai mēs varētu uh, varbūt atbalstīt kaut ko no digitālajām prasmēm, jo arī skolās varbūt vajadzētu to mācīt, lai cilvēki mācētu aizsargāties no uzbrukumiem. Mm, ir ļoti daudz izaicinājumu saistībā ar jaunajām tehnoloģijām, un, manuprāt, tas nav saistīts tikai ar kiberdrošību un datu privātumu. Šis jautājums pāriet vēl krietni tālāk. Mākslīgais intelekts, robotika. Uh, Vai jums šķiet, ka arī to vajadzētu iekļaut paplašinātā Enisas darbības jomā, jo nu, ir šeit zinām izaicinājumi, un es tiešām nesaprotu, vai tiešām to varam atstāt dalību valstu rokās, jo internetam robežu nav savukārt, un šie izaicinājumi arī ir universāli visiem, tādēļ vajadzētu arī universālā veidā uz to reaģēt. Un jautājums, kā jūs raugāties uz sadarbību ar citām aģentūrām šajā jomā? Nu, šķiet, ka šobrīd arī pietiks. Paldies! Liels paldies! Mūdī kundze, lūdzu. Nevēlties izteikties. Šķiet, ka jautājums jau ir ticis uzdots ļoti labi, lieliski. Uh, Senjora Saviņo. Saviņo kungs, arī ne. So that's splendid. All... Nu, lieliski visi jautājumi jau tad izskanējuši. Tad dodam iespēju Šaphūzera kundzei, kungam un Veigras kundzei atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Un gribētu tikai vēl piebilst, ka situācija ļoti delikāta. Mēs runājam par situāciju ne tikai šeit, šajā jomā, bet arī elektrības jomu, tas attiecas citiem pakalpojumiem, jo datu apkopošana ir pakalpojuma veids un uh, valstu atbildības dēļ Šis jautājums ir būtiski svarīgs mūsu pilsoņiem, tomēr kā nodrošināt koordināciju, nu, piemēram, enīse ietveros labākā veidā šīs darbības. Un, manuprāt, tas būtu dzīvotspējīgs risinājums katrā valstī apmācīt šāda veida prasmes. Tieši tāpat kā NATO apmāca ekspertus, jūs par to jau runājāt. Manuprāt, armija ir viena lieta un viena medaļas puse, bet lielais vairums mūsu iedzīvotāji vēlas kopumā redzēt vienkārši datu aizsardzību. Armija ir kas pavisam neliels. Um, otrā svara pusē enerģētikas uh, piegā, enerģijas piegādēm, transportam un tā tālāk. Lūdzu. Ich versuche sehr kurz die Fragen zu beantworten. Jā, paldies, es centīšos pavisam īsi un ātri atbildēt uz jautājumiem. Pirmais. Mēs kā BSI un Vācija kopumā atbalstam ENISA aģentūras pārēju uz pastāvīgu mandātu. Tas ir ļoti svarīgi. Jautājums par to, kāda ir pārējā, pārējo dalību valsts situācija. Es uzskatu, ka daudzās dalību valstīs ir nepieciešama tālāka attīstība. Tomēr esmu arī pārliecināts, ka šie pasākumi ir veicami dalību valstu līmenī. Līdz ar to Enīsa e, vajadzētu mandātu padomdevēju funkciju pildīšanai. Tas būtu visnoderīgākais. Un savu pamatojumu izklāstīšu atbildot uz vienu no nākamajiem jautājumiem. Tālāk eh, jautājums saistībā ar stipro egoismu dalību valstīm. Es Enīsu uzsk neuzskatu kā konkurentu, drīzāk kā papildinošu elementu Vācijas, piemēram, struktūrā. Dalību valstu loma ir ļoti spēcīga, balstoties uz klasiskajiem procesiem reaģēšanai uz krīzēm. Elektrostacijas uh, uzrauga nacionālās iestādes, kiberuzbrukumi tiek automātiski novadīti atbildīgajām nacionālajām struktūrām, līdz ar to nacionālā uh, atbildība joprojām krīzes situācijās ir ļoti svarīga. Kas saistās ar koordināciju starptautiskajā līmenī, tā ir jāuzlabo, bet tur nebūtu jāveido atsevišķas struktūras kiberdrošības jomā, jo tās ir tikai baumas, ka ir kiberpasaule redz un analogā nē. Pasaule ir tikai viena, un viņa ir savstarpēji saistīta. Tāpēc šīs procedūras arī nevajadzētu nodalīt. Kāda loma būtu jābūt NISA aģentūrai? Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi īstenot informācijas sniegšanas lomu, kapacitātes stiprināšanas lomu, treniņu pasākumu lomu. Piekrītu kolēģei Megras kundzei, kā centralizēti organizēti uh, uzdevumi ir ļoti svarīgi, lai sagatavotos reakcijai uz krīzes situācijām. Tikai tur var iemācīties, kur tad ir vāja punkti krīzes pārvarēšanas uh, procedūrās. Tālāk, jautājums par sadarbību starp eh, vairākām mēs iestādēm, tā skaitā Eiropolu. Nu, es teiktu tā, ka kibernoziedzība nacionālajā krimināla tiesību sistēmā eh, labi darbojas ar Eiropolu. Neredzu, ka tur būtu eh, vajadzība to visu vispirms caur Enisa laist un tad uz Eiropolu, piemēram. Uh, domāju, ka papildinoša loma ar papildus informācijas sniegšanu ir iespējama gan Eiropolam, gan Enisa. Kopā, kopaina. Nu, es būtu pieticīgs 26 gadi eh, šajā jomā nostrādāti un uzskatu, ka būtiskākais saistībā ar NS eh, direktīvu, kas pirms gada ir pieņemta. Tā ir jāīsteno konsekventi, papildinot to ar kapacitātes stiprināšanas pasākumiem. Klasiskajos eh, katastrofālu uzbrukumu scenārijos ir jāstiprina sadarbība. Enisa tur var būt ļoti nozīmīga loma. Kas attiecas uz certifikācijas jautājumu, arī tur es uzskatu, ka mums ir nepieciešams Eiropas līmeņa certifikācijas ietvars, bet svarīga atruna ir tāda, ka ir nepieciešams izveidot eh, evolūciju, nevis pilnībā graut līdzinējo un veidot kaut ko citu. Vienu jautājumu es varbūt īsti nevarēju atbildēt vai uh, robotikas un algoritmu pasaulē būtu ja, aktīvi jāiesaistās arī NISA aģentūrai? Nu, to es īsti nevaru atbildēt. Mēs šobrīd tieši domājam par to, kur ir nepieciešams lielāks uzsvars Eiropas līmenī vai nacionālajā. Es pieņemu, ka uh, algoritmis kārs galu galā visus. Paldies. Paldies. Jūs arī iekļāvāties atvēlētajā laikā, tas ir fantastiski. Un nu, vārds Meigras kundzei. Paldies. Tika uzdots jautājums par kritisko infrastruktūru. Jā, patiešām. Kritiskajai infrastruktūrai ir būtiski svarīga loma arī ekonomikas stabilitātē un mūsu tautu drošībā. Gan NATO, gan Eiropas Savienībā ir skaidra šāda sasaiste starp NATO un uh, civilajām mājaslapām internetā, jo īpaši nacionālā infrastruktūra bieži vien kļūst par kiberuzbrukumu mērķi. Un par ko tad mēs īsti uztraucamies? Mm, elektro uh, savienojumi, gaisa satiksmes, jūras satiksmes, uh, um, pārvaldības pakalpojumi, banku pakalpojumi, visas šīs sistēmas ir uh, mazaizsargātas pret uzbrukumiem, un lai arī būtu ļoti ērti nošķirt uh, šīs, šo militāro dimensiju, nu, diemžēl tas nav iespējams, jo ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešama gan civila, gan militāra pieeja un iejaukšanās šeit. Tad, nu, jautājums par kopainu nacionālā līmenī un atbildību nacionālā līmenī. Manuprāt, šīs divas lietas var sasaistīt kopā. Un vislabāk to varētu paveikt izmantojot šos praktiskos, praktiskās apmācības pasākumus, ko organizē kāda cita struktūra, bet katra valsts tad var sniegt savu pienesumu specializējoties kaut kādos aspektos, kuros ir labāk zināšanas vai tie ir aktuālāki, un uh, visas valsts aktīvi tad pies, piedalās. Un pēc tam uh, ir ziņojums un gūtās mācības, un tad tas tiek īstenots nacionālā līmenī. Ir ļoti svarīgi, izmantot tādus scenārijus, kas ir paņemti no reālās dzīves, lai nebūtu tā, ka valstīm ir sajūta, ka tur kaut kāds abstrakts simulācijas. Nē, lai reāli notiktu tā, ka tiktu izmantotas tādas pašas operētāju sistēmas, kas sastopamas reālajā dzīvē. Un tikai šādā veidā varam pārbaudīt reālās prasmes un vajadzības. Nobeigumā divas lietas. Pirmkārt, nav šāda burvju risinājuma, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ir jākartē un jāsalīdzina gan Eiropas Savienības, gan, gan NATO krīzes mehānismi ar mērķi uh, identificēt iespējas labākai koordinācijai. Tas noteikti uzlabos uh, kopējo um, Mm, šo apzinātības līmeni gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Un nav jau tā, ka mēs te no nulles sāktu, jo daudz kas jau notiek šajā jomā. Mums ir jābalstās uz pieredzes, kas iegūta no Lokšīlds pasākuma operācijas un no citiem ar uh, kiberdrošību saistītiem pasākumiem, piemēram, EU Cybrid kas pirmoreiz notika aizsardzības ministru līmenī šī gada septembrī. Eiropas paralēlais un koordinētais pasākums PEIS, NATO krīzes pārvaldības pasākums, kas šajā gadā koncentrējās konkrēt uz kibernoziegumiem, kiberuzbrukumiem, kā arī kiber Eiropa, Cyber Europe, ko ENISA organizē reizi divos gados. Tas nozīmē, ka ir jāsaprot un jākartē sadarbība atbilstoši vajadzībām, balstoties uz gūtajām mācībām, lai tādējādi nodrošinātu labāku sadarbību starp NATO un Eiropas Savienību. Un otrkārt ir svarīgi identificēt uh, apmācību prasības, kas darētu gan Eiropas Savienībai, gan NATO. No 18. gada 1. janvāra mūsu centrs uzņemsies uh, apmācību, atbildību, uh, ar mērķi identificēt visas alianses apmācību vajadzības, un mēs esam gatavi sadarboties un dalīties ar labo praksi arī ar jums ar, un ar citām Eiropas aģentūrām. Lielas paldies! So, thank you very much. Lielas paldies! Man šķiet, ka vienīgais jautājums, kas līdz šim vēl nav saņēmis atbildi ciešāka sadarbība starp dažādām Eiropas Savienības aģentūrām. Iespējams, ka uz to varētu atbildēt Steve Cursor, kas ir operāciju vadības departamenta galva. Lūdzu. So, good afternoon. Labdien visiem! Paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties. Daži ievada komentāri, protams, ka ļoti pozitīvi vērtējam šo pakotni, šo priekšlikumu, mūsuprāt, ļoti ambiciozs dokuments, un tas nāk īstajā brīdī. Tas nozīmē, ka mūsuprāt, tas ir ļoti vajadzīgs priekšlikums. Jūs visi sekojat dažādiem aspektiem, dažāda veida riskiem, un visi piekritīs, ka ir jārīkojas tagad un jārīkojas ambiciozs. Tādēļ pozitīvi vērtējam pakotni, mandātu un to, ka ir piešķirt nepieciešamie resursi, lai mums būtu iespēja nodrošināt stabilitāti, lai mēs varētu balstīties uz jau panākto kritiskajās infrastruktūras jomā un lai varētu strādāt ar jauniem izaicinājumiem. Bet jautājums bija par sadarbību. Gribētu atgādināt, ka sadarbība jau notiek. Viens no maniem pienākumiem, es esmu EC3 uh, programmu valdē, mēs atbildam par koordināciju, un Mēs uh, dinamiskā veidā apmainamies ar informāciju arī šobrīd paralēli. Un vēl kāda lieta, kas notiek katru gadu, ir ENISA Europol EC3 sanāksme. Tur mēs piesaistām interesētās puses un dalāmies ar aģentūrām uh, pieejamu informāciju un Cezaru kopienu. Bet gribētu iet vēl tālāk. Informācijas apmaiņa un sadarbība arī ar CCCDOE. E. Šeit var pilnībā jums pievienoties par apmācībām Tas ir tiešām labs veids, kā izmantot esošo pieredzi un to izmantot ne tikai, lai uzma, uzlabotu mūsu operatīvo kapacitāti, bet arī veidot politiku nākotnē. Tas ir tas svarīgākais vārds. Un uh, tagad pavisam īsi svarīgākās lietas. Enisa vienmēr ir bijusi, ir tagad un būs uh, uz sadarbību vērsta aģentūra. Viss, ko darām, Mēs sadarbojamies un darām visu roku rokā ar jums. Tādēļ visi Enisa mērķi nav tikai mūsu kā aģentūras mērķi, tie ir mūsu kopējie, plašāks kopienas mērķi, un mēs to sakām nopietni. Un tas liek nonākt pie divām lietām. Pieeja. Mūs, manā komandā ir 50 cilvēki, pat ja cilvēki ļoti labi strādā, pasauli neizmainīs. Nu, viņi ļoti labi strādā, bet sadarboties ar dalībvalstīm un viņu zināšanām, uh, ir iespējas ko mainīt. Un atbildība no otras puses esmu sastrādājoties kopā ar jums. Roku rokā mēs visi esam daļa no gala rezultāta. Tādēļ paldies jums visiem. Manuprāt, tas ir pareizais rīcības modelis arī nākotnē. Neplānojam nekādā veidā to mainīt un nepacietību gaida mūsu tālāko sadarbību. Paldies! Lieliski, paldies! Viens pavisam vienkārši jautājums, kas vēl arī nav atbildēts. cik lielā mērā notiek sadarbības starp 28 Eiropas Savienības dalību valstīm. Es ceru, ka Despīnes Panūkundze, digitālās sabiedrības uh, uzticības un kiberdrošības direktori. Lūdzu, liels paldies priekšsādātāji, paldies, ka uzaicinājāt arī komisiju uz šo ļoti interesanto sanāksmi. Tagad, kad priekšlikumi ir iesniegti, mēs esam uh, līdz likumdevējs un ar prieku varam sniegt skaidrojums. Uzreiz pārēj pie konkrētā jautājuma un lietas būtības. Piedāvātais mandāts bija balstīts ļoti vienkāršiem pamatiem. Pirmkārt, Enisa jau šobrīd notiekošais darbs, tajā skaitā kapacitātes veicināšana, labās prakses apmaiņa, to pieminēja vairāk deputāti un runātāji. Tālāk, balstāmies uz tīkla un informācijas sistēmām tiešā veidā. Kiber drošības tiesību akti, un uz to ir svarīgi atsaukties tad, kad runājam par atšķirībām starp dalībvalstīm un aģentūru. Enisa pirmoreiz izveidoja ārkārtas reakcijas uh, Uh, komandu brīdinājumu tīklu starp dalību valstīm, un uh, Enisa jau tur tika piešķirta ļoti svarīga loma, jo tā ir uh, šī tīkla sekretariāts, tā teikt. Tas nozīmē, ka jau iepriekšējā likumdošanas sasaukumā, stiprinot Eiropas Savienības spēju reaģēt un noturību, mums tika um, piešķirts pienākums koordinēt darbu, jo šobrīd. Tas nozīmē, ka šī aģentūra ir kā koordinātoru struktūra starp dalību valstīm. Un divas lietas šeit notiek. Pirmkārt, definē, jādefinē aģentūras pienākumi ļoti detalizētā veidā, jo aģentūra ir neliela, ar ļoti specifisku lomu, un tā spēja sasniegt savus mēģus. Un tad papildus ir jāpiešķir operatīvā kapacitāte no CISER tīkla, un aģentūrai tādējādi ir iespējas nākt klajā ar padomiem, kā dalību valstīm reaģēt labākā veidā uz um, negadījumiem, un pēc pieprasījuma jāsniedz tehniskais atbalsts šāda ārkārtas situācija gadījumos. Tas nozīmē, ka dalību valstu ārkārtas uh, reakcijas komandas netiek uh, aizvietotas, tā vienkārši ir palīdzīga roka dalību valstīm, ja tām šķīstu, ka tas ir nepieciešams, ir kāds plašs no negadījums, um, notikums, kam ir uh, vērā ņemama ietekme, Nu, ir jāanalizē vājās vietas un tad jāapkopo šīs zināšanas. Tas nozīmē, ka kapacitāte visu šo gadu gaitā apkopot informāciju un informēt Eiropu un dalībvalsts, kā nākotnē rīkoties kiberdrošības jautājumos. Tātad nekādā veidā šis nav priekšlikums, kas mēģinātu aizvietot nacionālo kiberdrošības aģentūru mandāts. Nē, tieši pretēji. Mērķis ir papildināt un palīdzēt, ja nebūtu nu nepieciešams, ja nebūtu nu lūgta palīdzība un strādāt pie tālākas kapacitātes veicināšanas visām dalībvalstīm. Par certifikāciju. Iemesls, kādēļ esam piedāvājuši enīsi iekļaut šajā regulā, ir sekojoši. Ļoti vienkārši parasti šāda veida uzdevums tiek uz, uzticēts neatkarīgai aģentūrai, un Enīsa ir neatkarīga aģentūra, kam ir attiecīgās zināšanas un kompetence, un Enīsa jau ir strādājis pie certifikācijas ir strādājuši pie mākoņu certifikācijas, kas ir pats modernākais pasākums, arī nozara tā uzskata. Tas nozīmē, ka zināšanas viņiem jau ir. Un tajā pašā laikā arī tur dalībvalstīm viņa loma nekādā veidā netiek atņemta. Tīri mēģinu skaidrot, Enisa uh, izvērtē piedāvātās uh, Eiropas sistēmas, ko piedāvā vai nu dalībvalsts vai komisija. Dalībvalstīm jebkurā gadījumā notiek konsultācijas, un dalībvalsts ir tās, kas uh, balso beigās pār vai pret certifikācijas sistēmu īstenošanas akta procedūrā. Tālāk par sadarbību. Šajā priekšlikumā struktūrētā sadarbība, kas ir, kam ir jāpiemīt, uh, kam ir jābūt NSA e, ar citām aģentūrām uh, un jānovērš pārklāšanās. Un mēs savā plānā dalību valstīm attiecībā uz lieliem negadījumiem definējam arī aģentūru lomu, lai pārliecinātos, ka sistēma darbotos efektīvi. Šis plāns tiks uh, pārbaudīts 18. gadā kiberdrošības um, apmācību operācijā. Tur būs arī Enisa iesaiste, un mēs patiesībā savā priekšlikumā norādījām, ka varbūt nevajadzētu reiz divos gados, bet katru gadu šādu pasākumu veikt. Nu, atvainojos, ka pārsniedz laiku, bet ceru, ka atbildēs visiem jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Nu, patiesībā mūs ievadījāt jau otrajā. Es, um, uh, diskusijā ar saviem jautājumiem. Tad, nu, tādā šo ceļu arī ieturēsim. Un, nu, gribētu vā, dot vārdu mm, mūsu tālākiem runātājiem, otrā sesija, kiberdrošības certifikācijas sistēma. Šeit pirmais runātājs Gabriele Fadžolī kungs, kas ir Klusit prezidents. Tā ir uh, Itālijas datordrošības asociācija. Par fona informāciju Fadžolī kungs ir asociācijas prezidents. Viņš ir arī zinātniskais direktors uh, drošības un privātuma informācijas uh, departamentā pārvaldības uh, um, tātad um, Politehniko universitātē Milānā. Um, vadītājs Partners for in Innovation, uh, Tas ir Digital 360 Company apakšu uzņēmums, kas ir kotēts arī Itāļu biržā. Un šajā uzņēmumā viņš ir partners un administrators. Un citu tematu skaitā viņš ir eksperts arī datordrošības juridiskajos aspektos. Lūdzu, jums vārds. Aptuveni astoņas minūtes. Uh, welcome to everyone. I'm Gabriele Fagioli and I'm a... Paldies par jūsu uzmanību. Es šodien pārstāvu Itālijas asociāciju kiberdrošībai. Klūzī ir svarīgākā Itālijas as uh, asociācija, kuras mērķi ir veicināt informācijas drošību un piedalīties likuma noteikuma sagatavošanā, kuru nolūks ir uzlabot kiberdrošības gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Pirms mēs sākam runāt par jauno noteikumu detaļām, vēlos norādīt, ka certifikācijas schēma var palīdzēt uzlabot kibertelpu. Certificēšanas schēmas vērtība ir balstīta uz diviem nosacījumiem. Pirmkārt, E, pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt pieejamiem schēmas pieņemšanai, un pircējiem ir jāatzīst schēmas e, vērtība. Tas palīdz e, veicināt kiberdrošības līmeni gan vislabākās prakses un arī Eiropas likumdošana ir nospraudusi šos mērķus risku mazināšanai. Tāpat ir ļoti būtiski jāpievērš uzmanība tam, ka tas ir viens no faktoriem, kas ir būtiska patērētāja vērtība iegādājoties produktus un pakalpojumus. Risks, kas attiec uz IT drošību gan uzņēmumiem, gan pilsoņiem, ir jārisina gan Eiropas, gan globālā līmenī. Certificēšanas schēma varētu būt noderīga šajā sakarā. Kiberdrošība attīstās ikdienā līdz ar jaunām tehnoloģijām un ar jauniem kiberuzbrukumiem. Tāpēc ir jābūt, jāpievērš liela nozīme inovatīvajiem aspektiem priekšlikums paredz eh, izvairīties no fragmentācijas informāciju te un komunikāciju tehnoloģiju certificēšanā. Tādējādi mēs varam sacīt, ka ietvars eh, šiem noteikumiem ir jāformulē. Šobrīd ir runa par formālu izvērtējumu produktiem un pakalpojumiem, uh, attiecībā uz standarta kritērijiem, un tāpēc tas ir ārkārtīgi būtisks kiberdrošības jomā. Tomēr šobrīd Eiropas nostāja attiecībā uz kiberdrošības certifikāciju ir fragmentēta. Šāds stāvoklis palielina izmaksas un administratīvo nastu uzņēmumiem, kuri darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. Mēs esam iecerējuši piedāvāts vairāks risinājums pilsoņiem un uzņēmumiem. Tas nozīmētu atšķirīgu pieju risku samazināšanā saskaņā ar esošajiem e, tehniskajiem standartiem, piemēram, ISO 27001. Piemēram, mēs zinām, kā tieši saistas boilers ir Eh, atšķirīgs, eh, ar atšķirīgām funkcijām, ja tas tiek izmantots, piemēram, mājās vai slimnīcā, un mēs apzināmies, ka risks attiecas ne tikai uz drošības pasākumiem. Šādas atšķirīgas pieejas risinājums nozīmētu arī zināmu nastu eh, administratīvā ziņā ENISA, kā, kā arī kategoriju pārstāvjiem, piemēram, Eiropas banku um, institūcijai, banku nozarē vai citām. Grūtis, protams, aspekts būtu, kā Enisa var ieviest certifikācijas schēmu, kas ir eh, balstīts eh, uz eh, nepilnīgiem pētījumiem. Tāpat 45. pantā norādīts, ka uh, E, drošības mērķi uzskaita apdraudējumus. Mēs uzskatām, ka šis saraksts nav izsmeļošs un tas apgrūtina aktualizāciju. E, tā tehniskie aspekti būtu jārisina Enisai. Tāpat mēs uzskatām arī, ka 46. pants ir izaicinošs ne tikai pakalpojumiem, bet arī e, produktiem ir e, jāņem vērā specifiski drošības profili. Ir jāņem vērā arī atlikušā riska faktors, lai varētu minimizēt e, atšķirīgas interpretācijas. Tālāk priekšlikumi 47. pantā ir vairāki elementi, kas būtu jāiekļauj Eiropas certificēšanas sēmā. Piemēram, A apakšpunktu ir jātiecina ne tikai uz produktiem, turklāt vajadzētu arī e, pievienot šobrīd neparedzētos patērētāju aizsardzības pasākums. 53. pantā mēs uzskatām, ka regula 2012, šķērsvīta 2015 nav pietiekami ņemta vērā. Tālāk 54. pantā par sankcijām ir norādīts, ka šī schēma ir brīvprātīga, līdz ar to nav skaidrs, kāds būs mehānisms. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina labāks apraks šiem aspektiem, kā arī ENISA jāparedz iespēju certificēt produktus un pakalpojumus e, konkrētajos e, gadījumos, kā arī jādod iespēju pārbaudīt rezultātu kvalitāti. Un tagad pāriesim pie cita tēmata. Tas attiecas uz šo priekšlikumu un jau esošajām struktūrām. Piemēram, jāparedz tas, kā uzdevumi netiek dubultoti. Bez tam ir jāgrozā atsauc uz 48. pantu, kur ir minēts tikai ISO IEC 17065-2012 un jāparedz arī citi, e, citas atsaucas. Tālāk, 49. pantā par nacionālajām kiberdrošības certificēšanas sistēmām ir jānovērš konflikts ar esošajām certificēšanas uh, Eh, struktūrām. Vēl viens aspekts, eh, kas eh, varētu nozīmēt Nacionālo validācijas aģentūru pienākumu dubultošanos, ir jāparedz tie uzdevumi, kas, ko turpina pildīt nacionālās slimējas tādas, pretējā gadījumā šādu darbību dubultošanās būs uh, E, neizbēgama. Kopumā mēs uzskatām, ka ir jāveic labojumi tekstā, ņemot vērā atšķirīga pieeja, kas ir balstīta uz risku mazināšanu, ir jādefinē certificēšanas schēmas, jāparedz uh, iespējas veikt auditus, un iekļaut tās struktūras, kuru eh, profila autorizācija ir ņemta vērā. Paldies visiem par uzklausīšanu un uzmanību. Ļoti labi, jo jūs iekļāvāties astoņās minūtēs, lai jūs eh, izskatītu visus 50 paragrāfus. Ļoti labi. Well, the floor will be to Mr. Ilias Kansos, senior... Tagad vā, dodu vārdu Ilias Kansos, kurš pārstāv ENA un EPIGA no Simantek. Hansos kungs, viņš ir Simantek uh, eh, programmu Eiropai, Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai direktors. Tāpat viņš ir konsultants datu aizsardzības jomā. Viņš ir jurists. E, kurš ir iegūs izglītību Limburgā, Maastrichtā, Londonas universitātē un biznesa administrācijas maģistrs Solvei biznesa skolā. Tāpat arī viņš ir pabeidzis Harvardas valdības, eh, valdības skolu. Viņš ir loceklis eh, Eiropas informācijas drošības un tīkla drošības aģentūras eh, pastāvīgajā grupā un strādā Eiropola kiberdrošības apka, eh, kibernoziedzības apkarošanas padomē. Eh, Dodu ja, vārdu jums un aicinu iekļauties astoņās minūtēs. Paldies priekšsēdētāji, mēģināšu mm, tajās iekļauties. Godījumie deputāti, dāmas un kungi, es vēlos pateikties organizatoriem par iespēju uzstāties šodien. Es dzirdēju daudz uzstāšanās par sadarbību, un arī es, balstoties uz savu pieredzi, varu apliecināt aģentūras lielīko, lielisko darbu. Tāpat arī strādāju Eiropas kibernoziedzības apkarošanas pārvaldē un citās struktūrās. Un līdz ar to mēs varam runāt par praktiskiem mērķiem šajā nozarē. Tomēr man šodienas uzstāšanās mērķis ir ir runāt par certificēšanas ietvaru. Ļoti nedaudz par pašu semantiku. Mēs esam softvēru uzņēmums. Mēs tāpat strādājam eh, citu pakalpojumu sniegšanā un arī publiskajā privātajā partnerībā. Ko mēs darām? Mēs koncentrējamies galvenokārt uz valdību, kritisko infrastruktūru, lielo uzņēmumu, uzņēmumu aizsardzībai, kā arī patērētāju aizsardzībai. Iespējams, ka daudz no jums pazina Norton Internet Security produktus, kas tirgu ir jau turpat vai 30 gadus. Tādā veidā Simantekse uzsāka darbu kā patērē, patēriņa uzņēmums un ir paplašinājies. Mēs sadarbojamies ar Eiropas Savienības institūcijām, gan ar dalību valstīm, gan uh, privātā publiskās partnerības ietvaros, gan patērētāja aizsardzības ietvaros. Es koncentrēšos galvenokārt uz informācijas tehnoloģijas aspektiem, jo un lietu interneta jautājumiem jo šie aspekti ir guvuši lielu vērību. Vai lietu internets ir galvenais eh, hakeru mērķis vai jauna parādība tirgū? Yes. More... Varam teikt, ka aizvien vairāk lietu internetā tehnoloģijas e, tiek pakļautas uzbrukumiem, un tādu būs aizvien vairāk, jo e, šeit ir runa par parādību, kas ir viscaurklāta e, soša mūsu sabiedrībā, un arī paturēsim prātā, kā tās palīdz sniegt daudz informācijas. Vēl pirms dažiem gadiem mēs būtu e, pēc operācijas, e, operētāja sistēmas izplatīšanas e, saņēmuši pirmos kiberuzbrukums pēc četrām minūtēm. Tagad šis laiks ir samazināts līdz divām. Ja mēs runājam par lietu internetu, tad mēs konstatējam uzbrukumus galvenokārt tādos reģionos kā Ķīna, Savienotās valstis, bet ja mēs pievienosim vēl Eiropas Savienību, tad mēs nākam, eh, tad tie ir 12%. Un, ja jūs palūkosities uz diagrammu, tad redzat, kā līkne iet uz augšu. Līdz ar to eh, kiberdrošība būs problēma, ar kuru mums būs jāsaskarās ļoti būtiski saskart, saprast ir to, ka tad, kad mēs runājam par datoriem un lietu internetu, tad šīs ir pilnīgi atšķirīgas pasaules. Lietu internets ir ārkārtīgi sarežģīta pasaule. Mēs esam pieraduši domāt par kiberdrošību datoriem, tādiem kā ugunsmūrs, antivīrus un. Uh, bet tā vairs nav kiberdrošības paradigma lieta internetam. Šeit ir runa par tūkstošiem protokolu pār ārkārtīgi daudzām lietām, dažādām operētāju sistēmām un citām lietām, kas ir pilnīgi atšķirīgas. Tāpēc lieta internetu drošībai ir pilnīgi atšķirīga nekā uh, datordrošība. Datoros mēs paļaujamies uz, uh, uz gala iekārtas drošību, sliktākajā gadījumā šīs iekārtas uh, izteikšanu savukārt. Lietu internetā uh, mums ir jāsaskaras ar specifiskiem datu komplektiem analīzi uz tādām lietām kā mākoni, uz um, vārtejām un daudziem citiem atšķirīgiem aspektiem. Šajā attēlā jūs redzat, cik daudzām vienībām ir jātiek piesaistītām aizsargātu datus smakoni, aizsargāts datus uh, vārtējās un pašās iekārtās. Vai ir nepieciešamība pēc kiberdrošības certificēšanas? Domāju, kā vairāk darba ir jāveic vai atsevišķos tirgus segmentos, piemēram, patēriņu precēs, eh, likumdošanas sistēmās vai konkrētās tehnoloģijās. Visas šīs jomas ir aklie punkti, bet arī ņemot vērā eh, to modeli, ko es jums demonstrēju, tas nenozīmē, ka mēs varēsim sasniegt to pašu drošības līmeni, uh, Eh, kāds ir personāla datoriem. Vai brīvprātīgi certificēšana var darboties? Domāju, ka jā, bet ir nepieciešams nosacījums tās, ka tirgus ir harmonizēts, ka vienotiem tirgum ir jādarbojas un nedrīkst būt birokrātijas nastas. Vai mēs ejam pareizajā virzienā? Domāju kas notiek tad, kad mēs runājam par certificēšanu ar skaidru redzējumu par to, kur un kad un kāda ir dažādo spēlētāju loma. E, šajos gadījumos e, gan programmu nodrošinājuma, gan uh, materiāla ražotājiem. Līdz ar to eh, lietu interneta drošība nedarbosies tradicionālajā veidā, tā ir jāpaļaujas uz tīklu, uz analīzi, uz galīja kārtu certifikāciju var palīdzēt, ja tā ir brīvprātīga, ja tā ir tirgus eh, vadīta, ja ir valstīta eh, uz kapacitāti un, protams, tai ir darbībai, kam ir jānotiek viss cauri Eiropas Savienībā, ne tikai atsevišķā dalība valstī. Turklāt, ir jāparedz modelējoši noteikumi Eh, tādi kā ēdijas, un mēs uzskatām, ka šeit vēl ir mums eh, eh, plašs darba lauks. Paldies no manas puses, tas ir viss. Paldies arī jūs iekļāvāties praktiski savās astoņās minūtēs. Un tagad mēs strādāsim kā iepriekš ik viens grupas pārstāvis varēs izteikties divas minūtes, kas ir referents vai referents, pēc tam otrajā kārtā ik viens, kurš vēlēsies izteikties, iegūst sev vienu minūti runas laikam. Tagad pirmajā kārtā Angelika Nībler no Tautas partijas. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos arī otrajā kārtā pateikties abiem referentiem. Man ir trīs jautājumi. Vispirms es vēlētos precizēt, vai mums ir nepieciešams certifikācijas ietvers Eiropas Savienībā, kas būtu brīvprātīgs vai obligāts. No Šancos kunga sapratu, ka brīvprātīgā sistēma pietiktu, ja tirgu tas tik pieņemts, bet obligāta sistēma varētu būt nepieciešama tad, kad tā ir jāizvedo no nulles. Otrakārt, otrs jautājums. Vai mums ir nepieciešams balstīties uz riska izvērtējumiem? Nesmu tik zinošu šajā jomā, bet pieņemu, ka draudi ir ļoti dažādi, un tas būtu jāņem vērā arī certifikācijā. Un tam būtu jāizveido atsevišķi kritērijas. Un treškārt, kiberdrošība un certifikācija, tas viss var sniegt ievērojumu konkurences priekšrocību Eiropai. Kurš no jums varētu mums pateikt, kas notiek ASV, kas notiek Ķīnā, tur arī notiek certifikācija. Uh, vai šie reģioni varētu būt tie, kas eh, uzstādīs starptautiskos standartus, jeb mēs varbūt ar Eiropas standartu varam būt vadošie Eiropā. Jā, paldies, Nīblers kundze. Dodu vārdu Janam Albrehtam. Vārds viņam. Viņš pārstāv IMCO komiteju. Paldies! Izteikšos um, vienreiz, bet savās abās kapacitātēs, varētu teikt, galvenokārt no IMCO, vēlos norādīt, ka piekrītu Nīblers kundzei manuprāt, vissvarīgākais jautājums saistībā ar Enisa regulas reformu ir tieši jautājums par to, vai ir nepieciešams saistoša vai neobligāta certifikācijas sistēma. Protams, šim jautājumam ir vairāki līmeņi. Jautājums arī par to, ko nozīmē saistoša vai obligāta certifikācija, vai tas ir vienīgais veids, kā to darīt, vai ir kādi citi. Tā kā šeit ir vairāki līmeņi jautājumam. Bet vissvarīgākais varētu būt tas, kā mēs nonāksim pie Eiropas Savienības tirgus standartiem savā ziņā. Runājot tieši par IT drošību. Man ir radies tāds iespējas, un tas arī ir IMCO komitejā, ka ja mēs vēlētos nonākt pie kaut kādiem vienotiem standartiem vienotajā digitālajā tirgu Eiropas Savienībā, uh, tad mums ir nepieciešams vismaz kaut kāds saistošs obligāts mehānisms, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nonākt pie vienotiem standartiem šobrīd. Bet es ļoti labprāt uzklausītu jūsu viedokli par tik svarīgu jautājumu. Paldies! Paldies! Manuprāt, jautājums par to, vai uh, ja nepieciešams certifikāciju veidot obligātu, vismaz kādu tās daļu, ir ļoti interesants. To mēs vēlāk tad arī dzirdēsim no ekspertiem. Sociāldemokrātu grupu pārstāv Pēters Krumbašērs. Paldies, priekšsarētāji, ka devāt man vārdu. Viens no jautājumiem, kas mums ir jāskata, ir tieši par to, vai certifikācijai jābūt obligātai vai brīvprātīgai. Dzirdēju atšķirīgs viedokļus, laikam 50 uz 50 viņi tā varētu dalīties. E-privātuma tiesība akts tieši bija saistīts ar šīm diskusijām. Tur bija runa par gala ierīču neobligātu certificēšanu. Vēl viena lieta, par kur vēlos runāt, ir tas, vai mums nav jārunā šajā likumdošanā par dažādiem certifikācijas līmeņiem. Teiksim, zemākais līmenis patērētājiem, tad otrais līmenis nozars pārstāvjiem uzņēmumiem un trešais līmenis valsts un publiskās iestādes respektīvi, vai nevajadzētu dažādus certifikācijas līmeņus. Vēl viens jautājums, eh, kas jau tik pieminēts eh, uzklausīšanas pirmajā daļā. Runa ir par nacionālo certifikāciju. Kas notiks ar nacionālo certifikāciju, ja tiks izveidota Eiropas certifikācija? Vai būs nacionālai certifikāti, kas efektīvi darbosies visas pasaules mērogā? Tālāk informācijas apmaiņa. Informācijas apmaiņa notiek uh, ārpus dalībvalsts, starptautiski. Nu, varbūt tas jāatstāja tam atvērts viss. Vai mums ir nepieciešama tāda certifikāta, ka mm, darbības joma būtu ārpus Eiropas Savienības daudz plašāka? Jeb arī tas mums jāapspriež ar ASV un Ķīnu. Paldies! Paldies! Manuprāt, ir ļoti svarīgi nodalīt parasto datoru certifikāciju no kodola reaktoru certifikācijas. Tur, protams, ir jābūt uh, atšķirībai. Ežens Tušanovskis, EKR grupas vārdā. Paldies! Vēlos turpināt man kolēģi iesākto. Man arī šeit ir jautājums. Ko mēs certificēsim? Komerci jomā certifikācija ir kā mārketinga produkts Simantek varētu kalpot kā piemērs tam. Viņiem viss biznesa modelis balstās uz to savus, viss viņu aizsardzības modelis. Tas, ko vēl sacīja arī kolēģi, kā veikt diferenciāciju certifikācijā publiskajā jomā, neradot pārāk lielu birokrātisko slogu. Tad tālāk jautājums par to, vai nepieciešama starptautiska certifikācija, jeb Eiropas certifikācija gal galā runa ir par lielām naudas summām. Viena lieta man šeit pietrūka - informācijas nodošana sabiedrībai, lai tā nepaļautos pārāk daudz uz to, ka tiks aizsargāti, kaut arī neko nezina. Ir jāapzinas, ka sistēmas savā ziņā ir arī bīstamas. Pieslēdzoties internetam, ar pārlieku lielu uzticēšanos, un tas ļoti riskanti. Mēs nevēlamies, lai cilvēki uzticētos nepamatoti vai pārmērīgi, ir tomēr pašiem arī jāievēro piesardzību pašiem. Paldies par minētajiem piemēriem. Paldies. Tālāk vārds Alde pārstāvēm. Mūsu kolēģe Kaija Kalas. Paldies. Man ir jautājums pēdējam runātājam. slaidos par certifikācijas sistēmu. Jūs savā prezentācijā sacījāt, ka e-privātuma e, tiesība akts iet nepareizajā virzienā. Vēlos norādīt, ka es esmu referente šajā komitejā par e-privātumu. Mēs neiekļāvām šo jomu, jo uzskatījām, ka kiberdrošības pakete nāks tulīt e, tā vai tā un nav vērts dublēt darbu. Vai jūs varētu arī mums atklāt, vai jums ir kādas citas bažas saistībā ar e-privātumu regulu, saistībā tieši ar kiberdrošības jautājumu? Paldies! Paldies! Tas ir svarīgs jautājums. Vai ir kāds cits zaļo pārstāvis, neskaitot Albrecht kungu, kurš vēlas izteikties? Nē. Goe esmu es pats, FDD, vai ir kāds no FDD? Kurš vēlas izteikties? Nē, paldies. NF. Ševelie kundze devusies projām. Labi, otrā kārta. Rubikungs, lūdzu. Paldies. Es domāju, mums visiem šis temats ir ļoti svarīgi runājot par ietvaru, kas tiks izveidots nākotnē Un Eiropas parlamentā mums ir panelis un ir pasūtīts pētījums apjomīgs par šo jautājumu, un tas varētu palīdzēt noskaidrot, kur ir lielākās problēmas. Svarīgi ir arī, lai atsevišķajās kategorijās tiktu atrasts certifikācijas iespējas, vai runā ir par aparatūru, hardware vai programmatūru, software. Uh, jāskarās arī, kur mākslīgo intelektu var izmantot un kur nē. Uz, uzskatu, ka patērētēm ir ļoti svarīgi, lai būtu caurskatāmība. Vai jūsuprāt, brīvprātīga certifikācijas sistēma, kā piemēram Vācijai TUV, varētu būt uh, rosinoša pirkt tikai tādus produktus, kas ir certificēti. Ir daudz dažādi žurnāli, kas publicē salīdzinošu pētījumus, un to tā arī pasniedz. Tātad, vai jūs uzskatāt, ka tas varētu arī atstāt šādu ietekmi uz patērētājiem? Paldies! Arī tas ir interesants jautājums. Vai ir vēl kāds, kurš vēlas izteikties? Nē. Labi. Tad laiks atbildēm. Dosim vārdu Fadžolī kungam un Čancos kungam piecas minūtes katram, lai atbildētu uz jautājumu. Lūdzu, Fadžolī kungs. Paldies. Atbildēšu itāliski, varbūt tad izdosies nedaudz lēnāk runāt nekā iepriekš. Jābūt saistošam vai nav jābūt saistošam? Mūsuprāt, zināmos tirgus apstākļos ir īpaši augst, augsts risks. Nu, šeit es domāju par banku jomu, veselības aizsardzības jomu, tad ir nepieciešami sertifikāti. Tātad tāda veida preces, tātad produkti un pakalpojumi, kas tiek izmantot, kas var ietekmēt um, uh, patērētājiem pilsoņu drošību vai veselības aizsardzību. Otrs jautājums arī saistīts par riska līmeni, varbūt tas kļūst nedaudz skaidrāks. Mūsu, uh, mūsu nostājas sekojoši. Zināmos gadījumos ir jābūt obligāti nepieciešamai šai sertifikācijai. No otras puses tā nedrīkst kļūt, tas nedrīkst kļūt par elementu, kas izslēdz kādu no tīkliem tirgus. Tātad, ja mēs runājam par uh, certifikātu Eiropas līmenī, tas nedrīkstētu fragmentēt tirgu ar pārmērīgām izmaksām, uh, bet ja tas ir uh, īstenojums tirgus apstākļos, tad tas ir tas mūsu uh, prāt ejošs ejamais ceļš. Otrakārt, uh, tirgu um, tirgum, protams, uh, varbūt zināma specifika, un mums uh, šķiet, ka mums vismaz kā asociācijai tie gadījumi, pie, par kuriem pie mums vēršas sabiedrība un pārstāvji, bieži vien tiek teikts, ka lielā mērā um, tātad aicinājumi ievērot mieru par um, precēm un pakalpojumiem, kas ir tirgu, nu, pavērs visai interesanta situācija, bet no otras puses ir arī uh, mākoņu datošana, piemēram, nu, tā ir joma, kur ir iespējams strādāt tālāk vēl. Un vēl kāds jautājums, kur es gribētu atgriezties uh, saistībā ar šo uz risku balstīto pieeju. Mēs esam pilnībā pārliecināti un uzskatām, ka uh, drošības uh, riski iepriekš tā tad norādīja, ka nu, nav viens un tas pats, nav viena un tā pati ideja par certifikāciju kodola centrālēm un datoriem, bet beigu beigās tas dators, kas tiek izmantots, ir visai līdzīgs. Bet jā, kā prece. Mm, um, dators, kas tiek izmantots uh, mājās, uh, ir cita lieta nekā um, kodola reaktors, kur arī, lai it kā tiek izmantot datori um, situācijas kontrolei, nu, bieži vien um, mm, reizēm gan šīs lietas saplūst kopā, un tad ir iespējams uh, veikt šādu iekšēju uzbru, uzbrukumu, ja tas nav pietiekami nodrošināts. Bet tīri praktiski mums šķiet, ka būtu jāievēro tāds ceļš, ka certifikācija lielā mērā ir saistīta ar uh, attiecīgā preces pakalpojuma izmantošanas jomu. Un tad tas ir tas īzais punkts, un tad, tiek, uh, tad ir jāvērtē, kas tie certifikāti, kas būtu nepieciešami un iegūstami. Paldies! Lielas paldies! Well, now, Mr. Kancels kungs, lūdzu, jums vārds noslēgumā, ekspertu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, daudz jautājumu, grūti viņus apvienot, nu darīšu, ko varēšu. Dāmas un kungi, izskatās, ka šajā diskusijā mēs jaucam kopā trīs dažādas lietas - certifikāciju, kas ir viena atsevišķa lieta ar konkrētu lēmumu, bāzes līnijas drošības prasības, arī tām ir konkrēts, konkrēta nozīme, un tad marķēšana. Cilvēki runāja par informētību. Certifikācija jau nesniedz informāciju, tā ir vienkārši atzīme, kas eh, apzīmē atbilst prasībām. Marķējums eh, būs tas, kas sniegs jums informāciju par to, vai šī ierīce eh, spēj savienoties ar to un to un to, un ir pietiekama drošība Man patīk vēsture. Paskaroties vēsturē, mēs varam mācīties, ka Eiropā certifikācijas sistēmas ir kopēji kritēriji. Kas to izmanto? Tikai militārā joma. Un tas ir tāpēc, ka viņiem ir nepieciešama tāda līmeņa pārliecība. Un arī paši viņi nevienmēr ir apmierināti, ka viņiem ir jāizmanto šī sistēma. Tas nozīmē, ka certifikācijas sistēma ir. Es, eh, uh, eh, nemaināma. Iedomājieties, jūs certificējat medicīnas iestādi, ierīces atvainojas augstā līmenī, un tad izrādās to nav iespējams uh, labot pēc tam. Un tā tas arī notiek. Certifikācija paredzēta konkrētai ierīcei. Uh, mēs viņu certificējam tādā līmenī, ka pēc tam nevaram to vairs labot un uzlabot. Un tāds, tāds praktiskās dabas problēmas. Un arī certifikācija ko tas nozīmēs izmaksu ziņā. Ja tas man izmaksās miljons eiro, un tas nav no gaisa pagrābts skaitlis, lai certificētu tādu produktu, un Simon teikt, tas ir 200 produktiem, tā tad mūsu rēķins būs 200 miljoni, kurš to maksās? Ko tas nozīmē MVU un konkurences aspektā, ja tas, ko jūs vēlaties, par, no, nonākt arī pie vienot tirgus Eiropā? Vai mums nepieciešams savā pieeja balstoties uz riskiem, riski izvērtēšanu? Jā, protams. Uh, Tāpēc arī runāju par atšķirīgiem drošības līmeņiem, jo nevar sagaidīt, ka vienā veidā tiks uh, nodrošināt drošību neinteliģentai, neviedai ierīcei, piemēram, kamerai un eh, kodol. Uh, eh, um, koloreaktoru kontrolējošo ierīci. Jā, bāzes līnijas drošības parametri ir pietiekami, uh, bet kā radīt iniciatīvas tirgū, lai cilvēki vēlētos iziet šo certifikāciju. Piemērs, ļoti konkrēts piemērs. Šobrīd visos tirgos, kur es aktīvi darbojos, diskusija ir par GDPR. Daudzi saka, ja, nodrošiniet mums GDPR atbilstošu drošību ja mēs būsim uzņēmums, kurš izstrādās produktu, kas izpilda visas GDPR prasības, tad burtiski tā ir licence drukāt naudu. Šeit ir runa par to, ka ir jānodrošina, ka tirgus vēl, vēlēsies kaut ko izpildīt un darīt. Nevis vienkārši pateikt, ka mēs esam tagad eh, kā regulātors noteikuši, ka darīts tiks, tiks, eh, tiks tikai tā un nekas nemainīsies. Es uzskatu, ka ir nepieciešama tāda certifikācija, kur tirgus pieņems. Vai Ķīnai ir sava certifikācija? Jā. Vai starptautiskie spēlētāji cenšas atbilst viņiem? Es teiktu, ka daudzi starptautiskie spēlētāji, tas skaitā Eiropas uzņēmumu, ir nobažījušies par šīs Ķīnas certifikācijas schēmas uzticamību, un viņi ņem vērā šo situāciju. Protams, ka ja mums būs certifikācija, tad mēs, protams, runājam par atšķirīgiem certifikācijas līmeņiem, un jā, ja mēs to izvēlēsimies, tad tam ir jābūt arī pieņemamam. Nav jēga atšķirīgai certifikācijai Vācijā, Francijā un Portugālē. Tā jābūt Eiropas līmenī. Kalas kundze, par e-privātumu, manuprāt, tās bažas, kas ir drošības nozarei un ko, kas tika pausts arī vēstulē, balsos 6. un 8. pantu piekļuvē ga, gala ierīcēm un e, datu apstrāda kiberdrošības nolūkā. Tie ir tie piemēri, kuri nepieciešams e, lietu interneta vidē e, nodrošināt drošību. Es atzinīgi vērtēju jūs sacīto par marķējumu, bet ir paustas arī citas bažas. Priekšsēdētāji, es ceru, ka iekļāvos atbildu uz visiem jautājumiem. Priekšsēdētājs, paldies! Vārds Despinai Spanu. Viņa jau daļai sāka eh, atbildēt eh, pirmajā daļā uz daļu no šeit aktuāliem jautājumiem, bet lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsarētāji! Paldies, ka devāt mums vārdu vēlreiz. Enisa loma certifikācijas kontekstā. Par, pat, pateikšu pāris vārdus par sistēmas e, struktūru. Runā tik tiešām ir par brīvprātīgām certifikācijas schēmām. Tas nozīmē, ka komisija nav ierosinājusi, ka visi produkti un pakalpojumi būtu jāsertificē. Mēs sākam ar šo pirmo soli, jo Tik tiešām būtu bijis ļoti grūti definēt visu kiberdrošības tirgu. Un ideja ir tāda, ka tirgus būs tas, kas lielā mērā izlems, kur mums ir nepieciešams eh, prioritāri risināt kiberdrošības jautājumus. Un tam atbilstoši tad tiks izstrādāts schēmas. Ideja par ietvaru, kas atļauj apstiprināt šādas schēmas, nozīmē tieši to, ka ir pietiekama elastība. Vienlaicīgi, sakot, ka tas būs brīvprātīgi, tas nenozīmē, ka sistēmas būs neīstenojamas un nekontrolējamas. Tikko schēma tika, tiek apstiprināta ar īstenošanas aktu, to ir jāuzrauga attiecīgajām dalību valstu uzraudzības iestādēm, līdz ar to ir iespējama īstenošanas kontrola un radīt vienot spēles noteikumi. Tātad sistēma, ar kuru certifikātu eh, īstenošanu var kontrolēt un tā tālāk. Kas attiecas uz jautājumu par to, kas notiek ar nacionālajiem certifikātiem eh, šī priekšlikuma kontekstā? tikko sāksies spēkā Eiropas schēma, nacionālā certifikācija tā paša tipa produktiem un pakalpojumiem beidz pastāvēt eh, tad, kad beidzas eh, to termiņš. Lai būtu pārliecība tirgu un nebūtu dublēšanās. Tieši tas, eh, ko mēs cenšamies panākt ar šo priekšlikumu. Kas attiecas uz atšķirīgiem pārliecības līmeņiem, tik tiešām priekšlikumā ir identificēti trīs dažādi līmeņi pārliecībai. Uh, Un visbeidzot attiecībā uz standartiem. Nekas neliedz ierosinātajām schēmām, kas tiks izstrādātas un apstiprināta šajā ietvarā, balstīties uz starptautiskiem standartiem. Īstenībā varam nonākt situācijā, kur Eiropā tirgus uh, ir konverģence uz starptautiskajiem tirgiem, jo starptautiskie standarti atsevišķiem produktiem ir tieši ļoti svarīgi. Tie var kļūt par references punktu daudzās jurisdikcijās. Mēs esam dzirdējuši arī par interesi no daudzām jurisdikcijām e, saistībā ar šo priekšlikumu tieši šī jautājuma dēļ, kas dod pietiekumu elastību. Es ceru, ka atbildēs visiem jautājumiem. Paldies! Jā, paldies! Vēlos pateikties visiem runātājiem. Bija tik tiešām patīkami vadīt šo darba sadaļu. Paldies arī visiem deputātiem, kuri piedalījās diskusijās. Un it īpaši Spanukundze, kas mūs iepazīstināja ar komisijas viedokli, kas ir ļoti svarīgi. Paldies! esam iegūši vesels astoņas minūtes. Ja neiebilstat, mēs varētu jau uzreiz pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, kurš ir ļoti svarīgs. Un Angelika Nīblere būs tā, kas mūs ar to iepazīstinās. Tāpēc ļaušu dažas sekundes mūsu viesiem, lai viņi varētu pamest eh, sekretariā eh, šo uh, Um, um, podestu, un tad um, Nībērs kundze iepazīstinās mūs ar darbu braucienu uz Enīsā. Well, as an introductory remark, ievadam varu atgādināt, ka ITRE komiteja nosūtīja divu personu delegāciju uz Eiropas Savienības tīklu informācijas drošības aģentūru ENISA Atēnās no 19. līdz 20. septembrim šogad tātad. Šim jautājumam veltīsim piecas minūtes. Vissvarīgākais ir tas, ka Nīblers kundze mūs informēs par saviem iespaidiem. Paldies un vārds jums. Priekšsarētāji, paldies, godātie kolēģi. Tik tiešām es domāju, ka vairāk par piecām minūtēm man nevajadzēs. Kopā ar kolēģi Koru van Nivenhoizenu divas dienas biju Atēnās, apmeklējot Enisa aģentūru. Jūs jau zinat, kā ITRE mēs esam atbildīgie kiberdrošības jomā, mums ir plaša kompetence, līdz ar to mēs skatām ne tikai Enisa darbību, bet arī ar drošības aspektus. Un regulāri ik pēc diviem gadiem dodamies pie viņiem. Mums bija iespēja tikties ar Enisa izpildu direktoru uh, Udo Hörenbrecht kungu, operatīvās darbības nodaļas vadītāju, Dem Demastenis Ekonomu kungs, tāpat arī izpildu direktora biroja vadītāja Eiden Rajenkungu. Un tikāmies arī Enisa darbiniekiem, tāda kā kopsapulce pat tika sasaukta. Mēs varējām uzdot jautājumus, un arī politiski ieskicēt eh, savu nostāju ka Eiropas parlamentam un tieši ITRE komitejai, kā mēs sekojam viņu darbībai. Mums bija trīs galvenie temati, uz kuriem koncentrējamies. Kiberdrošības akts eh, no komisijas tika īsi pirms tam prezentēts, tā kā tas bija viens no sarunu tematiem. Tāpat arī saņēmām informāciju par to, ko Enisa dara apmācību un informatīvajās kampaņās, un arī eh, blockchain, distributing ledger un kriptovalūtas. Tas bija mums aktuāls temats, tīpaši Korai van Nuvenhoizenai, eh, kura ar šo tematu ekon komitejā strādā jau ilgu laiku. Izteikšos īsi. Tātad, ko mēs konstatējām? Mēs ar koru saņēmām ļoti patīkams iespaidas aģentūrā. Viņi ir labi aprīkoti, daudz enerģiski jauni cilvēki, kas ar lielu entuziasmu strādā NISA aģentūrā. Mums bija arī tas uh, Um, prieks uh, novēr, uh, iepazīties ar prezentāciju, cik viegli var uzlaust uh, mobīlo telefonu, cik vienkārši tas ir izdarāms, cik viegli var piekļūt telefonā esošām aplikācijām, cik viegli ir uzlaust datoru. Un tad šie atsevišķi temati par blockchain un kriptovalūtām, tos mēs apskatījām. Tāpat arī par datu aizsardzību, e-privātumu runājām un diskutējām. Varu arī detalizētāk par kādu no jautājumiem pastāstīt, ja ir interese, bet man kopumā jāsaka, ka bija ļoti interesanti šajā vizītē, un tas bija arī pareizais brīdis, kad organizēt šo vizīti, kad mēs no ITRE komitejas ceļojām uz Atēnām, uz šo aģentūru. Enisa ir uzkrājusi lielu kompetenci un zināšanas, un viņi arī labi parādīja, cik cieši viņi sadarbojas ar nacionālajām iestādēm. Un noslēgumā varu sacīt, ka tā bija tik tiešām tāda profesionāla darbība, ar kur mēs iepazināmies, un tas tikai palīdz eh, labāk arī saprast, ka tiešām ir nepieciešams eh, stiprināt viņu mandātu, eh, tāpat arī resursus, gan finanšu, gan personālu resursus. Tas būtu ļoti nepieciešams signalizēt par mūsu atbalstu šai iestādēji Tas būtu pareizais signāls, ko mēs kā parlaments varētu sūtīt. Tādēļ varu kolēģiem tikai ieteikt doties uz Atēnām. Lai, tas bija ļoti patīkami oktobrī, 33 grādi. Es no Mīnhenes ceļoju ar ziemas mēteli un nonācu Atēnās 33 grādos. No sekretariāta saņēmām ļoti profesionālu atbalstu vizītes laikā. Tā kā visādā ziņā ļoti patīkams izbrauciens, bet tas noteikti atmaksājās, tas bija ļoti noderīgi. Apskatieties, es tiešām iesaku kolēģi apskatieties, ko šī aģentūra dara. Un ir ļoti labi, ka mums e, ir izveidot šāda kompetenta aģentūra kiberdrošības jomā. Paldies! Vai kāds no kolēģiem vēlas ko sacīt vai jautāt Nīblers kundzei par šo tematu? Karīkums. Liels paldies. Kelī kungs, tiešām prieks, ka mūsu kolēģi mūs pārstāvēja Enisa un visticamāk īpaši daudz laika baudīt uh, Tveici nebija, jo misijas uh, visai blīvas parasti tiek organizētas un ļoti informatīvi pasākumi, kā jau viņi arī norādīja. Gribēju tikai jautāt, vai ir kādas vēlmes attiecībā uz to, ko mēs šeit parlamentā varētu paveikt, lai viņiem uh, palīdzētu ar resursiem vai imidža labā vai ko tam līdzīgu. Un turklāt arī jautājums, ko viņi uzskata par datu aizsardzības regulu un privātumu. Vai viņiem šķiet, ka tur viss ir kārtībā, vai kaut kādus mīnusus redz attiecībā uz mūsu piedāvāto priekšlikumu? Un vēl visbeidzot, vai varam teikt, vai vismaz cerēt, ka būsim tomēr priekšā soli uzbrucējiem un visiem pāriem, kas apdraud mūsu drošību. Nu, nekad jau nevar uh, neko zināt, bet vai varam būt uh, droši, ka esam tomēr kontrolējam situāciju. Paldies vēlreiz, Angelika. Liels paldies par ļoti vērtīgiem komentāriem. Es domāju, ka mēs visi ar prieku uz attēnām dotos. Runāt ar šiem jauniešiem. Ne tikai apmeklēt septiņus pakalnus un redzēt savām acīm visas šīs interesantās kultūras artefakts. Nīblērs kundze, vai jūs vēlatos atbildēt? Nu, um, Pitē. Jā, Jā, paldies. Nu, diemžēl mums neatlika laika ekskursijām pa pilsētu. Mums bija ļoti intensīvs grafiks. Ko varu sacīt par Nisa lielākajiem izaicinājumiem - atrast kvalificētus darbinieks viennozīmīgi. IT eksperti, cilvēki ar eh, pietiekošu kompetenci, viņi ir ļoti pieprasīti visā Eiropā. Un, protams, arī jāskatās, ko finansiāli var piedāvāt. Nu, arī aģentūrai ir grūti atrast kvalitatīvs darbinieks, kvalificēts darbinieks bija arī izteiktas vēlmes mūsu virzienā atbalstīt aģentūru, runāt par viņiem, atzīmēt, ka viņi ir, darbojas, stiprinot eh, kompetenci dalību valstīs, palielinot informētību par aktivitātēm kiberdrošības jomā Eiropas līmenī, bet lielākais izaicinājums ir tiešām ir pietiekami daudz kvalificētu darbinieku. Uh, Un tas bija ļoti svarīgs signāls, svarīga ziņa. Jāpaskatās, kā mēs varam iesaistīt eh, aģentūru. Ja viņi būs eh, pievilcīgs darba devējs, tad cerams būs aizvien vairāk eh, jauniešu, kas teiks, jā, es labprāt pamēģinātu pie viņiem strādāt. Tas varētu būt viens no galvenajiem izaicinājumiem, ko es dzirdēju. Kas attiecas uz datu aizsardzības regulu? jāskatās, kā notiks īstenošana dalību valstīs. Jautājums, vai esam priekšā hakeriem? Nu, es ne, nedomāju, ka kāds var šobrīd ar lielu pārliecību ko tādu apgalvot. Tehniski un ekonomiski ir iz, iespējams izdarīt eh, lietas labāk, tas mums arī jācenšas darīt, bet teikt, ka mēs varam izveidot tādu drošības arhitektūru, kas būs eh, pasargāta no uzbrukumiem. Nu, es domāju, ka mums jābūt tomēr realististikiem. Tomēr tas, ko aģentūra ir izveidojusi, man liekas ļoti labi. Un vēl varu sacīt, ka ļoti daudzi darbinieki Enisa jau ir apkopojuši lielu pieredzi. Un tur e, ļoti labi ir atrasts šis līdzsvars starp pieredzējušiem darbiniekiem un jaunajiem darbiniekiem. Un šī kombinācija man atstāja ļoti pozitīvu iespaidu. Esmu pārliecināta, ka stiprinot aģentūru, atļaujot aģentūrai piesaistīt papildus kvalificēts darbinieks, tas palīdzēs e, nonākt pie daudz labākiem rezultātiem. Jā, paldies, godātā kolēģi. Can... Labi, tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Ir jau gandrīz arī pilnīgi precīzi pulksten 5.05 nu, pēcpusdienā. Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveida ar mēģi stiprināt Eiropas Savienības aizsardzības rūpniecības konkrētspēju un inovētspēju. Šeit referente ir Fransuāz Grostet kundze. Nu, un gribētu atgādināt deputātiem, ka šis dosie ir likumdošanas prioritāte visām trim iestādēm. Šim darbkārtības punktam darba programmā ir veltīta viena stunda. Vispirms uzklausīsim Grastet kundzi. Viņai tiks dots 5 minūtes ievadam, iepazīstināt mūs ar svarīgākiem ziņojumu projekta elementiem. Tad uzklausīsim mēnu referentus, katram 2 minūtes. Un tad ieinteresētos deputātus, kam katram tiks dota viena minūte. Pēc tam uzklausīsim komisiju, Un tad Grostets kundze um, paudīs nobeigumā komentārus, izklāstīs, kāds iespējas radies par mūsu šodienas debatēm. Un ķersimies arī pie darba. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms kolēģiem atgādinu, ka pirms gada komisija pieņēma Eiropas aizsardzības darba plānu, lai sagatavotu pasākumus Eiropas drošības stiprināšanai, kā arī veicināt Eiropas aizsardzības rūpniecības nozaru. Un viens no galvenajiem priekšlikumiem bija izveidots Eiropas aizsardzības fondu, lai atbalstītu investīcijas kopīgajos pētījumos un aizsardzības tehnoloģijas attīstībā. Šajā fondā ir divas sadaļas - pētnieciskā, kur jau sagatavošanas darbības ir uzsāktas, un pēc tam kapacitāšu sadaļa. Un e, programma attiecas uz šo kapacitātes sadaļu. Kopā ir runa par 500 miljoniem eiro periodam no 19. līdz 20. gadam, lai atbalstītu kopīgu aizsardzības iekārtu izstrādāšanu. Eiropas finansējums būtu 20% no paredzamajām izmaksām prototipam, bet to var sasniegt, tā var sasniegt pat 100% pētījumiem, lai varētu izmantot finansējumu, ja tā notiek pastāvīgas eh, struktūrētas sadarbības ietvaros. Šī programma, manuprāt, ir būtiska Eiropas industrijas nākotnē, kas nodarbojas ar aizsardzības un drošības projektiem jūs zināsit, ka mūsu līdzpilsoņi sagaida no Eiropas, ka tā nopietni pievēršas šiem jautājumiem, lai varētu nodrošināt nepieciešamo drošību ļoti nestabilajā pasaulē. Tāpat viņi sagaida, ka šāda sadarbība nodrošinās lielāku neatkarību starptautiskajā līmenī. Līdz ar to mēs nevaram palaist garām iespēju padarīt mūsu Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Tāpat arī šī programma būs ar lielāku budžeta efektivitāti. Kā pamatot to, ka mums ir Eiropas Savienībā tik eh, vai tik eh, kaujas lidmašīnu vai kāra kuģi atgādina, ka Eiropā ir divas reizes vairāk kuģu būvētavu nekā savienoties valstīs ar trīs reizes mazāku budžetu. Šī programma dos mums iespēju strādāt efektīvāk, ekonomizēt, vienlaicīgi padarot vairāk un, protams, neizšķiest Eiropas finansējumu Tāpat šī e, programma palīdzēs veicināt Eiropas Savienības strateģisko autonomiju un uzlabot esošo situāciju attiecībā uz trešajām valstīm, jo mūsu mērķis ir stiprināts tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi Eiropas Savienības aizsardzībai. Tādējādi tas izpaužas kā četras konkrētas iniciatīvas. Pirmkārt, panākt to, ka saņēmēju uzņēmumu un apakšlīdzēji tiek kontrolēti no Eiropas puses. Tas ir jautājums par kvalificēšanos, ļoti svarīgs. Gan kritērijs par 50% Eiropas akcionāriem, manuprāt, ir ļoti nestabils, līdz ar to grūti izpildāms un pamatojams rūpniecības nozarēm. Tāpat jautājums par efektīvu Eiropas kontroli ir būtisks. Šīs efektīvās kontrolas jautājums jau tiek izmantots līdzsabiedrībās. Šeit ir runa par to, kurš pārvalda uzņēmumu strateģisko lēmumu pieņemšanu, un tādā veidā var analizēt uzņēmumu pārvaldību. Otrā iniciatīva. Kad mainīsies uzņēmumu kontrole pārpirkšanas brīdī? Komisija un attiecīgā dalībvalsts spers soļus, lai aizsargātu prasmes un tehnoloģijas uzņēmumam. Treškārt, mums ir jāpieprasa no komisijas identificēt izstrādājumus un tehnoloģijas, kuros Eiropas Savienība ir atkarīga no trešajām pusēm. Tas varētu notikt programmas izvērtēšanas ziņojuma ietvaros. Ir jāuzlabo Eiropas atkarības situācija. Ceturtkārt, ir jāuzla, jāizsargā programmas finansētās darbības, lai tās nebūtu un nekļūtu pieejamas visiem. Un ar šiem pasākumiem mēs varēsim garantēt Eiropas Savienībai labākas pozīcijas atkarības jomā. Tālāk par jūtiskiem jautājumiem, kas attiec uz MBU. Manuprāt, MBU ir ar nozīmīgu lomu vai nu tiešā veidā, vai arī caur uh, lielām grupām, kurām tie ir kā apakšlīdzēji. Es aicinu novirzīt daļu no projektiem MBU un lai vismaz 2% no kopējās summas veicinātu pārrobežu PME dalību. E, MVU dalību. Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, lai tie varētu piedalīties, protams, ar nosacījumu, ka projekti ir stabili un dzīvotspējīgi. Šajā sakarā projektu ir jāatbalsta vismaz trim uzņēmumiem no divām dalībvalstīm. Šie minimālie sliekšņi ir svarīgi, lai dotu iespēju daudzām kooperācijām un projektiem attīstīties jo, jo augstāks būs slieksnis par uzņēmumiem un dalībvalstīm, jo vairāk mēs apgrūtināsim šos projektus. Visi uzņēmumi, kas ir ap, apliecinājuši savu augsto līmeni drošības un aizsardzības jomā, un šis augsta līmeņa kritērijs, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks. Dalībvalstis apņemas uh, uzņemties saistības finansiāli, un šajā gadījumā ir jābūt jāsaņem skaidrs atņemšanās no dalībvalsts. Pēc tālāk, stāvoklis pēc 20. gada būs atkarīgs no tā, cik programmas ir veiksmīgas. Jūs sapratīsiet, ka 2019. 11. gads 20. gads ir sākums šīm programmām, un, ja tās darbosies, tad mēs varēsim paredzēt turpmāk konkrētus projektus, kas ir paredzēti mūsu pilsoņu drošībai. Es eh, kopsavilkumā izklāstīju šī fonda būtību, esmu gatava tālāk šo jautājumu diskutēt ar jums, lai mēs varētu pirmkārt ievērot ļoti saspringtus termiņus, otrkārt sagatavot spēcīgu parlamenta nostāju par šo noteikumu priekšlikumu. Paldies uh, eh, Francosai Grostētai par ievadvārdiem. Un tagad cerams, ka kolēģis teiksies eh, nedaudz īsāk un iekļausies divās minūtēs. Vispirms es eh, gribētu dot vārdu pirmajiem div, divajiem runātājiem, kas ir Pahekungs no sociāldemokrātiem. Labprāt. Liels paldies priekšsādātā referents kundze. Kolēģi, sākumā gribētu pateikties referentē par paveikto darbu. Pozitīvi vērtēju jūs centienus mēģināt uzlabot šo teksta priekšlikumu. Tas ir mūsu kopīgais mērķis panākt, ka Eiropas aizsardzības fonds kalpo savam mērķim, kas palīdz optimizēt dalībvalstu izdevumus un atvieglot nozares darbu. Manuprāt, referents grozījumi padara tekstu loģiskāku Tādējādi nodrošinot parlamentam spēcīgu pozīciju gaidāmajos trilogos ar padomi. Ziņojumā koncentrējamies uz Eiropas strateģiskās autonomijas stiprināšanu, tajā skaitā skaidrs priekšnosacījums uzņēmumiem, kas piedalās šajā programmā. Gribētu koncentrēties dažiem elementiem, kas, manuprāt, būtu detalizētāk šeit jāskata. Nav nekādu adekvātu garantiju, ka MVU piedalīsies šajā programmā, un, manuprāt, tas ir milzīgs mīnus. Nav nekā arī saistībā ar finansējumu programmu. Mēs saprotam, ka finansējums būs pretrunīgs jautājums parlamentam. Arī es plānoju iesniegt vairākus grozījumus, kur mērķis ir stimulēt nozari un dalībvalsts veidot konsorcijus, kur tiktu pārstāvēt arī mazie MEU. Neaizmirsīsim arī to, ka komisija ir ieviesusi uh, um, samazinājums gan Connecting Europe Facility, gan arī kosmosam, ar kosmosu jomu saistītās programmās. Es aicinātu izmantot nepiešķirtos budžeta līdzekļus. Un, manuprāt, svarīgi ir minēt arī produktu eksportu, kas ir līdzfinansēts šajā programmā, jo šo izstrādājuma raksturuma dēļ vajadzētu nu, vismaz kaut kādus pamata ierobežojumus eksportam. Tālāk par uh, atsaukties valsts likumdošanu vai kontrolēm ar to nepietiek un gribētu atgādināt, ka 13. novembrī 23 dalību valsts pārstāvji apņēmās PESCO cieši sadarboties un šī sadarbība ir jāīsteno Eiropas aizsardzības fonda ietveros. Un vēl kāda lieta EDIDP ir mūsu pilsoņu interesēs, jo tas ir par, nāk par labu drošībai un tas nāk par labu Eiropas Savienībai. Mūsu interesēs nav dot naudiņu dažiem uzņēmumiem, kas īsti kas visai neskaidri nodrošinās pievienoto vērtību Eiropai, un Eiropas parlamentam jāpaliecinās, lai tas nenotiktu. Lielas paldies! Jā, redz, jūs atbalstāt MVU, tas ir lieliski. Krasnodemskī kungs tagad lūdzu. Liels paldies! Wysiłki Komisji na Rzecz Rozwoju Europejskiego. Esam gandarīt par komisijas pieliktajiem pūliņiem, lai varētu aizstāvēt šo nozari. Mēs redzam, ka šī ir joma, kur ir jātīstās, bet mēs uzskatām, ka tā var attīstīties tad, kad tiek izmantots visu spēlētāju vārds. Tāpat, e, potenciāls tāpat arī jāizmanto visas Eiropas un ne tikai atsevišķu pušu potenciāls. Līdz ar to ir jāredz, kāda ir rūpnieciskā bāze Eiropā, ir jāizmanto tās struktūras, kurām um, līdz šim nebija iespēja piedalīties lielos startautiskos projektos, un, manuprāt, teksts savā pašreizējā formā pilnībā neņem vērā vēsturiskos nosacījumus un specifiku katrai dalībvalstī. Ir PMB e, jautājums un piekrītu šim aspektam. Tāpat arī ir finansējumu jautājums un Grostetes kundzes grozījumi nedod iespēju problēmu atrisināt pilnībā. Es baidos, ka ja parlaments nepieņems zināmus grozījumus, tad šis teksts palīdzēs virzīt lielos uzņēmumus, multinacionālos uzņēmumus un tikai atsevišķus partnerus. Un palīdzība tiks sniegta sauļņai atbalstīto personu, tāpēc ir nepieciešams paredzēt grozījums tekstā. Un vispirms kritērijos par finansējumu ir jāiekļauj ja jaunas sadarbības formas, citi aspekti ir jāveicina šīs sadarbības formas. Tāpat ir jāparedz ilgtspējīga rūpnieciskā bāze aizsardzības sektoram. Tāpat ir jāpaplašina definīcija tiem spēlētājiem, kas atbilst kritērijiem, un šeit es nevarēšu piekrist referentes piedāvātajam. Mūsuprāt, ir jāņem vērā tie uzņēmumi, kas ir sadarbojušies ar mūsu sabiedrotajiem. Šī ir programma, kurā nepārskata mūsu dalību NATO, gluži otrādi, tā ir papildinoša mūsu līdzinēja sadarbībai ar NATO. Un tālāk pilnīgi noteikti ir jāstiprina drošības klauzula un jāvirza jāpasvītro tā loma, kāda var būt atsevišķiem uzņēmumiem un trešajām valstīm. Tālāk ir nepieciešams labs geogrāfiskais eh, sadalījums pienācīgai šīs programmas izpildēji. Ir jātiek pārstāvētiem dažādiem Eiropas reģioniem. Jūs šķiet eh, nepamanījāt, ka jums divas minūtes bija atvēlēts seši ar pusi ļāvām izteikties, bet nu sapratīsiet. Nu tad paldies par pacietību, saka Krasnodevski kungs. Tagad vārds Alde pārstāvim. Lūdzu. Euh, paldies referentei par veiktā darba kvalitāti No savas puses es atbalstu šo komisijas priekšlikumu, kurš nāk īstajā laikā, kas ir nozīmīgs drošības politikas aiz, eh, uzlabošanai, kā arī labākai sadarbībai Eiropas iekšienē. Mēs atbalstām lielā mērā referents viedokļus Un šķiet, ka atsevišķi punkti būtu jāizceļ. Pirmkārt, jautājums par efektīvo kontroli no Eiropas puses, kas varētu būt grūti lielajām grupām, kas vairs atrodas tirgū. Tas ir pirmais temats, otrais temats attiecas uz finansējumu izcelsmi. Mūsuprāt, komisijas, budžeta komitejas priekšlikumi ir vērā ņemami. Būtu vēlams precizēt skaitļus un nosacījumus MVU un pārrobežu operācijām, tāpat EIB status, kas ir ļoti nozīmīgs, ir jāgrozi, ja tai būs jāiesaistās aizsardzības lomā. Ļoti stingriem ir jābūt trešo valstu sakarā. Šeit nav runa, ka mēs nonāksim pretrunās ar mūsu sabiedrotiem NATO. Tālāk būtisks jautājums ar, par to, kā ja mēs nesam spējīgi nodrošināt drošību nacionālā līmenī, tad to var paplašināt uz Eiropas līmeni. Un, manuprāt, šo programmu varētu Eh, attīstīt tālāk un turpināt to atbalstīt nākošajā finanšu, de, eh, daudzgadu finanšu schēmā. Paldies! Nākošais runātājs ir no zaļajiem. Deputāts būtu Ikvalfērs. Paldies, priekšsēdētāji! Nesam sajūsmā par komisijas priekšlikumu, jo tas nav pietiekami tālajoši. Viss šī pasākuma mērķim vajadzētu būt samazināt uh, izšķērdīgus tēriņus, iegūt finansējumu garantijas un te pašā laikā nodrošināt drošību Eiropā. Kā jau kolēģi norādīja, jāstrādā pie lielākas efektivitātes. Bet tas nav tas, kas notiek. Mūsu tagadējām, tagadējās diskusijas novada šobrīd šķiet vēl kaitīgākā virzienā. Kolēģi tagad runā par geogrāfisku līdzsvaru. Tā nav efektivitātes kategorija. Vai par to, ka ir jāatbalsta rūpniecība Eiropas Savienībā, arī tai nevajadzētu būt pareizai motivācijai. Vai arī maksimāla dalība valstu skaita iesaista. Arī tā nav efektivitātes kategorija. Kolēģi argumentē, ka mums te tagad uh, ir jātērē, jātērē, un tagad ir jauns subsīdiju rauns uh, aizsardzības nozarei, neuzstājot uz tām lietām, uz ko jāuzstāj, kas ir, ir uh, papildus efektivitāte un mazāk izšķēdīgi tēriņi. Dalībvalsts šobrīd tērē trīsreiz lielāku apjomu aizsardzībai nekā Krievija, Krievijas federācija. Tajā pašā laikā nespējot pieturēties pie savas nostājas. Manuprāt, ir jāskatās patiesībai acīs. Te mēs nerunājam par MVU politiku. Te mēs runājam par nozars konsolidāciju, par efektivitāti. Ja neiesim šajā virzienā, tad ir jāliek vispār punkts šim pasākumam. Otrakārt, no kurien šī nauda būs? Mēs samazinām izdevumus, kas, kurus nedrīkst samazināt, un neuzstājam uz to, lai dalību valsts piešķirtu finansējumu tur, kur tas ir jānovirz un jāpiešķir, ja tās vēlas, lai tās atbalstītu. Treškārt, pārvaldības struktūra dot pašai nozarei pārmērīgas teikšanu attiecībā uz finansējumu un uz tēriņiem nu, ļoti apšaubāms priekšlikums, manuprāt. Jo ne tikai tērējam papildus līdzekļus, ko varētu efektīvāk izmantot, bet ļaujam arī nozarei būt līdzlēmējam attiecībā uz to, kur tad šo naudu šķērdēsim. Pilnīgi nepareiza argumentācija, jāliek punkts, jāiet citā virzienā. Also, vielen Dank. Paldies. Paldies par ļoti interesanto komentāru. Tagad dodam vārdu Goen Gail pārstāvim Sikiatis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρα. Liels paldies priekšsēdētāji. Kas attiecas uz eh, šo aizsardzības rūpniecisko attīstības programmu, manuprāt, un mūsu prāt, šis ir tikai viens elements plašākā kopainā attiecībā uz struktūrālu pieeju, kur izvēlēsies komisija. Nu, ļoti augstu vērtē viņu paveikto darbu un arī Grostets kundzes paveikto darbu, lai arī pilnībā nevaru pievienoties un atbalstīt. Raugoties komisijas priekšlikumā, jāsaka, nav veikts ietekmes izvērtējums, kas pamatotu šī priekšlikuma steidzamību. Šeit mērķis vienkārši ir uh, stiprināt uh, kopienas strateģisko dimensiju. Te mēs runājam par 500 miljoniem. Un man šķiet, ka krīzes laikos liela daļa šī rēķina tiks sekta dalībvalstīs. Manuprāt, šo finansējumu vajadzētu izmantot, lai atsāktu indu industrializāciju no jauna Eiropā, jo īpaši domājot par dienvidu perifērijas valstīm, kas īpaši smagi cieta no krīzes uh, un taupīguma politikas, tās, kuras nepieciešams rūpniecību atjaunot. Tur slēpjas tās bez, lielākās bezdarba problēmas, un tas, tā ir tā joma, kur jāinvestē. Uh, nevis jāmēģina nodrošināt finansējumu aizsardzības nozarei. Kā jau iepriekš ir ticis norādīts, tad visticamāk šis um, finansējums tiks pārņemts no citas jomas, nu, piemēram, Connecting Europe Facility. Ir Eiropas Savienības daļas, kas e, nav sasaistītas, tās ir nogrieztas, un viņiem šī nauda tiks um, atņemta Connecting Europe Facility ietveros un novirzīta aizsardzībai un strateģiskajai jomai. Kas attiec uz uh, stratēģiju un aizsardzību kopumā, tad, manuprāt, šo finansējumu nevajadzētu atņemt kopienai citos Mm, citās budžeta elementos. Protams, ka ir 173. pants. Bet tas svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka nauda šeit tiks pārņemta attīstības uh, budžeta kategorijām un pārnesta strateģiskajās kategorijās. Mēs iesūtīsim grozījumus. Bet man nešķiet, ka mūsu piedāvātie grozījumi izlabos pilnībā šo ziņojumu. Tādēļ go, GOE NGL grupas vārdā varu tikai teikt, ka nāksies, grozi, nāksies balsot nos pret, visticamāk, beigās. Paldies, paldies kolēģim! Vai ir kāds FDD pārstāvis? Šķiet, ka ne. ENF arī ne. Labi, tādā gadījumā pāriem pie otrā raunda. Viena minūte katram. ETP referente. Protams, arī jums būs vārds dots otrajā kārtā. Tāda ir noteikuma. Protams, tur es neko pret to iesākt netaisos. Šulces kungs, lūdzu. No. <laughs> Um, jā, es möchte erstmal der. Jā, es vēlētos vispirms pateikt paldies referentei. Ziņojums, manuprāt, ir ļoti pozitīvs. Visu nemaz neuzskaitīšu, bet 20% šie pieticīgiem 500 miljonu līdzekļiem uh, saistībā prototipiem tas ir ļoti atzinīgi vērtējums, bet ir arī kritiska lieta. Pie, piemēram, tikai uzņēmums no Eiropas Savienības ņemt vērā, tad, kad runa ir par pētniecībiem. Šeit ir runa, protams, par aizsardzības mehānismiem, un svarīgi ir, kāda informācija tiek sniegta, bet uzskatu, ka tik restriktīvi rīkoties tomēr nav pareizi. Jā, varbūt ir bail, ka šis know-how aizplūdīs kaut kur, bet jādomā arī par scenāriju, kad šis know-how varētu plūst pretējā virzienā no trešām pusēm uz mūsu pusi varbūt eh, kā alternatīva varētu būt arī NATO valstis, ka tās arī drīkstētu šajos pētniecības darbos līdzdarboties. Un savstarpējība tās trešās valstis, kas eh, kopīgi sadarbojas ar Eiropas Savienību aizsardzības pētniecībā un atver pieeju Eiropas Savienībai savos pētījumu projektos tad ar valstīm kā Dienvidāfrika, Izraela, Singapūra, es domāju, ka mēs varētu labi sadarboties. Vismaz tādējādi mēs varētu iet tālāk eh, attiecībā uz šo pētniecības daļu. Paldies! plenārs sēdē, protams, nebūtu jums iespējams tik ilgi izteikties, tur ir ierobežojums būtu daudz lielāks. Hokmarktu kungs tālāk. Thank you very much. Liels paldies. Paldies referentei viena svarīgākā lieta. Eiropas aizsardzības nozarei ir jābūt iespējām un kapacitātei nodrošināt Eiropas aizsardzību ar labākajiem uh, ieročiem un sistēmām, kas nepieciešama mūsu sabiedrības aizstāvībai. Un tas ir šeit svarīgākais. Tādēļ, uh, manuprāt, ir svarīgi precizēt ka ir jābūt vislabākajai pētniecībai, inovācijām un kompetencijai, neatkarīgi no tā, kur Eiropā, no kurienes mēs to paņemsim. Tas ir krietni svar, svarīgāk nekā um, kapacitāte to attīstīt Eiropā vai diskutēt, kā kuram elementam jāizskatās. Manuprāt, uh, ja varbūt starptautiski spēlētāji piesaistīti, kas nodrošina šīs uh, iespējas un kapacitātes, viss kārtībā. Nu, tāds būtu mans svarīgākais um, vēstījums, iekļāvos arī vienā minūtē. Lieliski! Došinovskij kungs, lūdzu. Paldies! Izteikšos īsi. Runāšu par finansējumu šai programmai. Saprotu, komisija meklēja, kur piesaistīt finansējumu šim fondam, bet nepiekrītu, ka. Kā 150 miljonu eiro, trešā daļa no visas summas, ir pārņemta no kosmosa programmas. Nevar to atbalstīt. Nu, un man ir arī bažas saistībā ar Galileo, kurš šobrīd ir gandrīz jau gala stadijā. Nu, baidos, ka vēlāk būs jāmeklē naudiņa Galileo finansējumu, un kā tas vienmēr arī bijis. Referents kundze pilnīgi pareizi jau arī runā par to, ka ir jānodrošina sinerģijas starp aizsardzības un kosmos politiku. Komisija ir apņēmusies to paveikt. Manuprāt, šīs sinerģijas ir jāatrod arī šeit, šajā programmā. Iesaistot, ietverot jau esošos kosmos projektus, tos nedrīkst vājināt ar mērķi izstrādāt jaunas programmas. Paldies! Liels paldies! Nu, es domāju, ka mēs visi varam piekrist. savā starpā ne tikai divi, trīs cilvēki, bet ka ir jāstiprina finansējuma ieguva no citiem avotiem, nevis paņemot no reālām programmām, kā Galileo un citas. Es domāju, ka tas mums visiem ir ļoti svarīgi, jo gal galā visi kolēģi veik beigās norāda uz vienu un to pašu. Paldies! Ēlera kungs bitē. Ehm, Godātais kolēģi, lūdzu, jums ir tiesības izteikties ilgāk. Man tiešām ļoti žēl, ehm, ka tā ir noticis iepriekš, un tāpēc eh, tas ir vienīgais, ko es varu darīt jūs labā. Jā, es eh, ne, neuzskatu, ka man ir tā ļoti vienkārši pievienotas Butikoferkungs sacītājiem, bet eh, par šo ziņojumu varu teikt ka vairāk vai mazāk šis ir tas pirmais piegājiens tam, par ko padomu jau ir lēmusi. Nav jau eh, padome lēmusi, ka mums ir geogrāfiski līdzsvaroti jāveido šī pieeja, bet gan, ka ir nepieciešama globāla stratēģija mēs esam eh, smagās sarunās ar ASV attiecībā uz NATO, un tāpēc mums ir nepieciešama rezultāti. Un šis ir pirmais mēģinājums to darīt, un te ir visdažādākās problēmas. Gan finansēšanas problēmas. Nu, nevar būt tā, ka mēs veidojam jaunu politiku un eh, maksājam ar vecajiem līdzekļiem. Problēma jau īsti nemaz nav tāda. Un, eh, un tā tiek risināta šobrīd ar kosmosa lī, programmas līdzekļiem. Tādējādi tiek palielināta tikai atšķirība starp saistībām un maksājumiem. Un šeit ir diezgan aptuveni pārunāts eh, par IT pārvaldību, gan piešķiršanas sadalas sistēmu. Ir dīvaini, ka parlaments kaut ko tādu vispār dara, eh, atbildinoties ar steidzamību. Parastā veidā tam būtu jāiet caur finanšu regulu. Un arī intelektuālā tiesība aizsardzība. Nu, šeit ir tāda lielās uh, uzticēšanās avans. Par geogrāfisko līdzsvaru ir nepieciešams pirms formulēt, kam šī programma ir domāta, kādam mērķim. Un tad var runāt par to, ka vecajās dalību valstīs ir viedoklis, ka visiem ir jāgūst labums no šīs produkts. Arī tiem, kuri ko, piedalās šajā programmā. Nu nevar būt tā, ka visi paņem naudu un saka pēc tam, nē, nē, kopīgi mēs tomēr nevēlamies to izdarīt. Šeit ir skaidri jāpasaka, ka runa ir par kopīgiem Eiropas centieniem, kopējās Eiropas uh, Eh, drošības un aizsardzības politikas ietvaros. Otrs temats, eh, par ko man bija bažas, ir, kā tas viss notiks. Nu, it kā nauda būs, bet ja tas būs tā saucamais tāds eh, vēlmju saraksts tikai no rūpniecības puses, no nozars puses, nav nekāda jēga veikt investīcijas nacionālās bruņotajās sistēmās. Mums eh, ar simts miljoniem ir jākoncentrējas uz diviem, trim tematiem, nevis jāmēģina šaut visos virzienos. 80% no naudas nāks gal galā no dalību valstīm. Līdz ar to dalību valstīm būs motivācija to arī darīt Un tas, ko programma nevarēs atrisināt, tie, tās dalība valsts, kas nevēlēsies ieguldīt līdzekļus, nedabūs savai nozarei arī naudu. Nebūs tā, ka varēs iemaksāt kaut ko un tagad sākt uh, izmantot cits līdzekļus. Nē, tas ir mēģinājums arī dalību valstis virzīt tajā virzienā, ka ir jāstrādā kopā pie kopīgām tehnoloģijām, kopīgām platformām, veikt investīcijas kopīgajās lietās, balstoties uz politiku, nevis tāds brīvo subsīdiju veidojums kaut kāds. Neskaroties uz izteikto kritiku, mums tomēr ir jāsaņemas un kaut kas jārada šeit. Tad pirmie 500 tūkstoši jau varētu tikt eh, notriekti tukšās sarunās, un nu, tā tas nedrīkst būt. Ir pēc sākuma fāzes, protams, jāskatās, ko ir nepieciešams pastiprināt, kurā virzienā, bet ir arī skaidri jāpasaka, ka tas nav projekts jaunām aizsardzības programmām no eh, šī budžeta līdzekļiem. Paldies, kolēģi! Es uzskatu, ka jūsu norādījumi par nozars pārstāvu vēlmu sarakstu bija ļoti pamatot. One, next one. Tagad nākamais runātājs sarakstā Delangas kundze. Yes, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es patiešām uzskatu, ka šis ir viens no svarīgākiem ziņojumiem, ko Grostats kundzei nāksies izbīdīt cauri gan komiteju, gan parlamentam kopumā un pozitīvi vērtēju ziņojumu projektu. Divas lietas. Pirmkārt, Efektīvas kontrolas. Manuprāt, ir jādomā par to, vai te mēs runājam par atbildību, un tātad atbildības jomu, vai šī ir īstā, vai intelektuālās īpašumtiesības arī tas ir aspekts, kas jāpārdomā. Otrakārt, vismaz trīs uzņēmumi no divām dalībvalstīm šī formula. Nākot no mazākas dalībvalsts ir skaidrs, ka šāda Eiropas pieeja darbosies tikai tad, ja visiem būs uh, iespējas, ka ir kaut kādi ieguvumi no šī priekšlikuma. Kādēļ dažas dalībvalstis vēlas iegādāties uh, iznīcinātājus no ASV? Nu, tādēļ, ka viņi ražo skrūves šiem iznīcinā, iznāca, iznīcinātājiem un paši uh, šos uh, transpor aviot transporta līdzekļus uzbūvēt nevar. Ja mēs to gribam Eiropā darīt, tad nu, mēs to varētu darīt, lai tās būvētu Eiropā, tad mums, mūsu interesēs ir piesaistīt pēc iespējas vairāk uzņēmumu, pat ja mēs runājam par mazajām detaļām kaut vai. Bet jo vairāk uzņēmumu būs aptvērti, jo lielāku atbalstu gūsim arī politiskā līmenī no dalību valstīm šādu veidu programmām. Tādēļ varbūt padomāsim par kādu papildinājumu šajā burvi formulā un teiksim jā, bet attiecībā uz katru dalību, papildus dalību, kas tiek pieņemta, ir vēl plus 2, 3, 5% finansējumu, piemēram. Ja pretējā gadījumā būs divas dalībvalsts, kas sadarbosies, un kas tad notiek ar pārējām 25, tad būsim ražoši, eh, radoši. Paldies! Thank you very much, madam. Eh, jūs. Paldies. Jūs iekļāvāties gandrīz vai divās minūtēs. Nākošais runātājs deputāti Mūdījiem. Paldies! E, referentē par lielisko darbu. Es um, iespējams atkārtošu, ko citi jau, citi jau sacīja, bet ja mēs vēlamies runāt par pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī, tad mums ir jāuzsver divas lietas ir īpaši. Viena no tām ir efektivitāte un darboties spēja, kas padarīs šo programmu darboties spēju pirmkārt un otrkārt, kā jau citi kolēģi sacīja, jo vairāk ierobežojumu mēs paredzēsim, eh, varbūt tad mēs eh, to varēsim atsvērt ar eh, darboties spēju. Nāk, vēl viens aspekts ir termiņi un arī tas var ietekmēt gala rezultātu bet es gribu atkārtot arī citu kolēģu sacīto budžeta jomā par ieskatīšanos citu programmu kabatās, lai finansētu šo uh, projektus. Eh, pret šādu pieeju mums ir jāvēršās, kā mēs esam to darījuši jau citkārt. Paldies! Nākošais runātājs ir deputāte Vernere. Äh, Paldies! Paldies arī kolēģei Grostetei par šo projektu, kas sagatavots ziņojumam. Tomēr jāsaka, es nevaru piekrist šādam skatījumam uz komisijas tiesību aktu. Protams, ka šis ir ļoti svarīgs mērķis Eiropas Savienībai, un Mēs, SPD deputāti, esam vienmēr atbalstījuši to. Ciešāka sadarbība, struktūrētās sadarbības ietvaros, kā tas tika lēmts pirms vairākām nedēļām, arī to es atzinīgi vērtēju. Tik tiešām ir dārgas, dublējušas struktūras un dalību valstu līdzekļus tik tiešām varētu efektīvāk tērēt un līdz ar to eh, varētu miljārdiem ietaupīt. Tomēr ir nepieciešams eh, veicināt sadarbību kā tādu, nevis eh, tikai naudas eh, izlietojumu uzlabojumu. Jā, attiecībā uz resursu apvienošanu, jā, attiecībā uz birokrātijas mazināšanu, bet liela jautājuma zīme šobrīd būtu liekama attiecībā uz Eiropas Savienības līdzekļu tērēšanu tieši šādā veidā. 173. pāns ir skaidrs, pietrūks skaidra regulējuma attiecībā uz to, kādiem projektiem šos līdzekļus varēs tērēt. Pusotrs miljārds tiek tērēts, tā vismaz ir paredzēts, bez tiesībām pašiem noteikt, kam tiks, tas tiks tērēts. Un tādējādi CEF un Galileo līdzakļi tiek atņemti, to mēs nevaram atbalstīt ir nepieciešams secīgi rīkoties, iesākt un pēc tam diskutēt vēlreiz par programmu kā tādu. Paldies, kolēģi! Arī šeit nedaudz tik pārsniegts eh, atvēlētais laiks. Arī Marija Kunze. Paldies, priekšsādātāji! Pirms dažiem gadiem, kad tika izveidota Eiropas aizsardzības aģentūra, gribētu izteikt dažas piezīmes. 500 miljoni ir un daudz. Būtiski ir dalībvalstu eh, dalība, un šeit runa par pamudinājumu. Mazās valstis apgalvo, ka. Uh, jābūt šiem pasākumiem viscaur, nauda būs visur ar nosacījumu, ka viņu valstis piedalās. Turpinot par finansējumu, vēlos atgādināt, ka, ja tiek ņemta līdzekļi no citiem budžetiem, tad aiz, eh, aizsardzības nodazara ir simtiem tūkstiešu darba vietu praktiski visos Eiropas Savienības reģionos. Tāpat vēlos atgādināt, ka ir duālā izpēte, kas nozīmē aizsardzības izpēte, bet arī šī izpēte, kas ietekmē lietojumu civilajā dzīvē. Runājot par Galileo, vēlos atgādinot, ka Galileo programmā ir viens no segmentiem paredzēts aizsardzības jomai. Šodien es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir visas nepieciešamās tehnoloģiskās un prasmju kapacitātes, lai būtu vadība aizsardzības tehnoloģijā, pietiek palūkoties uz mūsu ražojumiem kā Rafala lidmašīnas vai tīgra kaujas mašīnas. Un nav nekādas nepieciešamības noslēgt alianses ar citām valstīm, kurām savukārt ir citas atkarības. Paldies! Uh, Un tagad dod vārdu komisijai. Es gribētu lūgt jūs iekļauties trīs minūtēs. Paldies, priekšsēdētājs, izteikšos ļoti īsi. Es pasvītrošu trīs punktus, kur izskanēja. Pirmkārt, par saņēmējiem. Komisijas mērķis ir rūpniecības konkurētspēja, un šajā gadījumā labumu saņēmēji būtu uzņēmumi un konkurētspēja tā ir Eiropas rūpniecībai. Tāpēc mēs piedāvājam samērā stingru um, budžeta pozīciju saņēmējiem. 51% ir komisijas piedāvātais kritērijs. Mēs uzskatām, ka būtiski ir efekti, eh, darba kontrole, un mēs arī esam gatavi izskatīt citus piedāvājumus un strādāt uz šīs bāzes. Otrkārt, runājot par MVU saņēmējiem un midkap, mērķis nav veicināts atsevišķus lielos uzņēmumus, bet veidot tādus projektus, kas dotu labumu visiem e, uzņēmumiem visās dalībvalstīs. Tādējādi projekta atlase notiktu uz e, augsta līmeņa kritērija un dalība valstis piedāvātu projektus. Ja tie ir labi, kas tiek atlasīti pēc šī ekscelences kritērija, tādā gadījumā ir iespēja atlasīt vislabākās programmas. Par MVU runājot, tā ir komisijas prioritāte, un tas nozīmē, ka esam atvērti teksta labojumiem šajā sakarā. Kā jūs zināt, šis ir ļoti svarīgs punkts, un esam gatavi šo teksta daļu labot. Pēdējais komentārs, tas attiecas uz budžetu un sadarbību at, kosmosa ziņā. Kā jūs zināt, ir viena institūcija, kur jānorāda, ka ja izmantojam tikai fondi, otri, kas jānorāda, ka ir eh, jāizmantojam tikai svaigi līdzekļi, komisija ir uh, vidējā pozīcijā un uzskat, ka katrā gadījumā ir jāmeklē vislabākais risinājums. Tālāk. Par kosmos runājot. Šīs programmas var būt noderīga visām jomām, tā skaitā kosmosa izpētēji, un tie uzņēmumi, kuri strādā pie kosmosa jautājumiem, ar, varēs izmantot šo programmu, ja tie iesniedz projektus. Un šie projekti tiks skatīti ar lielu uzmanību no komisijas puses. Paldies! Paldies komisijai! Un tagad vārds referentei Francoāzai Grostetai. Tagad aicinu jums izteikties par visu dzirdēto. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kur uzstājās. Un es vērīgi uzklausīju visu sacīto. Es mēģināšu izdarīt kopsavilkumu par dažādajiem tematiem, kuri būtu diskusiju temati. Par finansējumu komisija piedāvā 500 miljonu eiro, un, protams, dalībvalstis, kā to norādīja eh, Šerā jomā, arī dalībvalsts nāk ar savu devumu uz 20. gadu, tie būtu 2 miljārdi ko piedāvātu dalībvalstis, un šajā gadījumā tik tiešām tas nozīmē, ka ir jābūt labiem projektiem. Es saprotu, ka var būt dažādas bāžas par finansējumu, kas tiktu novirzīts tikai tai vai citai dalībvalstī. Šajā gadījumā ir jāapzinās, ka vissvarīgākā ir projekta kvalitātes, ka katra dalībvalsts varēs piedāvāt projektus, piedāvāt savu finansējumu. Šeit ir daļa pār papildu finansējumu, nevis tādu, kurš nostāsies to projektu vietā, kas katrai dalībvalstī būs aizsardzības jomā. Tālāk par Eiropas finansējumu. Es zinu, ka budžeta komiteja ieņems savu nostāju, un budžeta komiteja nevēlas pat dzirdēt par līdzekļu ņemšanu esošajām programmām. Es to ļoti labi saprotu. Es uzskatu, ka ir jābūt līdzsvaram finansējuma priekšteikumos. Tas nozīmē, ka tik tiešām atsevišķas pozīcijas varēs tikt izmantotas, jo tās ir papildinošas un tās ir saistāmas ar civilajiem pasākumiem, piemēram, kosmos jomā un citur, bet tāpat būs jāņem no rezervēm. Es gribētu sagaidīt vienu un otru nostājas, bet es zinu, ka budžeta komiteja nāks klajā ar spēcīgu priekšlikumu un pēc tam mums vajadzēs vienoties. Par MBU un par mitkap iespēju piedalīties. Manuprāt, tas ir būtiski un pat svarīgi, bet es sacīšu, ka geogrāfiskajam kritērijam nav jābūt galvenajam. Galvenais kritērijs ir augsts līmenis, konkurētspēja un projektu kvalitāte. Un es uzskatu, ka jāpiedalās visām dalībvalstīm, tas ir būtiski projekta panākumiem, bet es apzinos, ka ir tāda MB un midkap katrā dalībvalstī, kuri agrāk vai vēlāk varēs uh, pretendēt uz šo finansējumu ar nosacījumu, ka šie uzņēmumi ir ar nepieciešamo pieredzes un ekscelences līmeni. Vēlos atgādināt arī to, ka skaidrs, ka šeit ir runa par efektivitāti kas ir visbūtiskākais programmas aspekts. Un es aicinu kolēģus to ievērot. Šeit ir runa par tādas rūpniecības stiprināšanu, kura ir inovatīva, un šim nolūkam tā ir jādarbojas efektīvi. Tāpat, un es mēģinu tagad, skatoties savās piezīmēs, atgriezties pie runātāja sacītā, kad kolēģi eh, runā, ka nav jārīkojas kā Ziemassvētku vecīšiem un jāņem vērā visi projekti. Protams, ka uz 19. Eh, gadu būs jādefinē visi eh, projekti, un es jau to savā sākotnējā runā sacīju, ka būtiski ir tas, ka komisija mums norāda, ka tur, kur ir prioritāts, tur mēs varam rīkoties efektīvāk šajā jomā. Noslēgumā vēlos eh, kolēģiem, šķiet tas bija kolēģis Iljotis, eh, kurš sacīja, ka nevajag ņemt līdzekļus no um, attīstības uh, palīdzības fonda. Pilnīgi noteikti tā tas nenotiks. Un tagad šķiet, ka būšu pieskārusies praktiski visam sacītājam, jo lielākā daļa kolēģu izteicās par līdzīgiem tematiem, bet katrā ziņā esam kolēģu rīcībā. Es gaidu jūsu grozījumus, lai varētu uzlabot šo tekstu. Es vēlos pabeigt darbu un esam kolēģu rīcībā, lai mēs varētu diskutēt, balstoties uz viņu iesniegtajiem grozījumiem, un man ir svarīgi, lai parlamentam būtu spēcīga nostāja, lai mēs varētu vislabākajā veidā vienoties ar padomu, jo pilnīgi noteikti viedokļi būs atšķirīgi, un ja mūsu nostāja būs spēcīga, tad mums būs daudz vieglāk sarunās. Paldies! Paldies! Un ar to mēs varēsim noslēgt šo diskusiju un vairākas piezīmes no manas puses. Pirmkārt, grozījumi ir jāiesniedz līdz 30. novembrim 2012. 30. novembris 2012. Grozījumi tiks skatīti 11. janvārī publisku uzklausīšanu 22. janvārī. Balsojums itre komitejā. Domājams 21. februārī un balsojums plenārsēdē paredzams saskaņā ar to, ko mēs būsim paveikuši šajos termiņos. Vai būs vēl komentāri par šo tematu? Ja nē, tādā gadījumā otrdien, 28. novembrī, mēs sākam darbu pulksten deviņos ar koordinatoru sanāksmēs slēgtām durvīm un pulksten desmitos mēs sākām balsošanu. Ir ļoti liela dokumentu pakete. Esiet gatavi. Un tagad es novēlu jums visiem jauku vakaru. Paldies!